Thank you. Paldies. So, dear colleagues, let me open. Dargie kolēģi, sākam piekto punktu darba kārtībā. Vēlreiz atvainojos Gotjērī kunga vārdā, kurš nevarēja būt šeit, tāpēc viņš vakar lūdza mani vadīt šo svarīgo sanāksmi. Tā ir ļoti īpaša sanāksme, jo tas nenotiek pārāk bieži. Uh, Sveicu šeit eh, Kristīnas Lagardas kundze, kas kandidē uz ECB eh, priekšsēdētājas amatu. Kā jūs zināt, pašreizējais priekšsēdētājs Mario Draghi eh, beigs savu pilnvaru pildīšanu 31. oktobrī pēc pieciem gadiem šajā amatā. Saskaņā ar 283. panta otro punktu eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Ar Eiropas parlamentu ir jāapspriežas ieceļot ECB priekšsēdētāju. Pirms šīs eh, publiskās uzklausīšanas eh, kandidāte ir saņēmusi rakstiskos jautājumus, kopumā 76. Kandidātu atbildes ir pievienotas jūsu dokumentiem šodien sešos vakarā būs svarīgs balsojums un tiks iesniegts Eiropas parlamenta viedoklis eh, pār Lagardas kundzes eh, kandidatūru ECB priekšsarētājs amatam. Un par to tiks lēmts eh, plenārsēdē no 16. līdz 19. septembrim. Sāksim ar desmit minūšu ievadu uzrunu no kandidātes, pēc tam jautājumu un atbildes. Mums ir ļoti garš saraksts ar um, deputātiem, kas vēlas uzdot jautājumus, tāpēc lūdzu ievērot vi visiem uh, atvēlēto laiku, to pašu um, lūdzu arī darīt Lagardas kundzei un uh, lūdzu ņemiet vērā, ka uz jautājumiem jāsniedz arī atbildes. Bet tagad uh, došu vārdu Lagardas kundzei uz nevairāk kā desmit minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Sākšu ar to, ka lūdzu jūs uh, uh atvainoties par to, ka man sākotnēji lūdza 15 uh, minūtes uh, uzrunāt jūs. Uh, t tāpēc es sa sam sagatavoju šādu uzrunu, bet ja jūs sakat desmit tagad, nu, centīšos. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, komitejas deputāti, You, actually... Ar lielu prieku esmu šeit, jūsu priekšā, ar lielu cieņu. Es gan domāju, ka daudz no jums klātesošajiem es, esat ar līdzīgām izjūtām. Jūs esat tikko pievienojušies eh, šai iestādēji, arī es tikai mācos eh, šeit būt, un mūs visus pārņem entuziasms eh, attiecībā uz mērķi, kuram kalposim. Esmu pārliecināta, ka attiecības starp Eiropas parlamentu un ECB ir viens no stūrakmeņiem mūsu monetārai savienībai. Centrālās bankas ir neatkarīgas, bet eh, to vadītāji netiek tiešā veidā ievēlēti. Līdz ar to to var pamatot tikai tad, ja viņi ir atbildīgi attiecībā pret tiem pārstāvjiem, kas ir ievēlēti. Tāpēc es uzskatu, ka, ka Eiropas parlamenta viedoklis ir ļoti svarīgs manā iecelšanas procesā. Es domāju, vai eh, sagatavot jums eh, Eiropas ekonomikas eh, prognozes skatījumu vai savādāk uzskatīju, ka interesantāk būtu izcelt dažus aspektus no manas līdzinējās pieredzes, kas, manuprāt, ir svarīgas saistībā ar ECB priekšsarētāju amatu pildīšanu. Esmu bijusi Startautiskā valūtas fonda rīkotāja direktori pēdējos astoņus gadus, un man ir bijis tas gods vadīt iestādi, kas bija būtiskākais elements eh, globālā finanšu stabilitātes tīklā Un pirms tam arī kā Francijas e, finanšu ministre esmu palīdzējusi e, attīstīt krīzes e, atrisināšanas instrumentus un izstrādāt finanšu noteikumus Eiropas un arī starptautiskajā līmenī. Esmu arī tiešā veidā bijusi iesaistīta, stiprinot ekonomikas un monetāro savienību Eiropas Savienībā. Šajo uzdevumu pildīšanā esmu balstījusies uz apņemšanos ka ir vērts kalpot sabiedrības interesēm un īstenot to, ko cilvēks sagaida. Mani informēja par to, cik negatīva ietekme ir bijusi notik, noteikumu trūkumam. Es arī apzinos to, cik liela ietekme ir publiskajām iestādēm uz cilvēku dzīvi. Savos iepriekšējos amatos esmu vienmēr centusies koncentrēties uz pamat jautājumiem. Starptautiskajā valūtas fondā tas nozīmēja koncentrēties cita starpā arī uz pieaugušo nevienlīdzību pasaulē, uz klimata pārmaiņām, arī uz vienlīdzīgākas izaugsmas veicināšanu. Pat iestāde to neuzskatīja par makro kritiski svarīgiem jautājumiem, bet ar laiku tie tika uzskatīti e, par šādiem makro kritiski svarīgiem jautājumiem. Svarīgi ir ne tikai noteikt prioritātes, bet ieklausīties visās balsīs. Ne tikai ekspertu viedokļos, bet visās balsīs. Ir arī jāveicina domāšanas dažādība. Starptautiskā valodas fondā, protams, ka es cieši strādāju kopā ar augstākā līmeņa ekonomistiem, lai viņi varētu sagatavot eh, lēmumus, kas balstās uz pierādījumiem un datiem. Un es rūpīgi klausījos darbiniekos, lai izstrādātu mūsdienīgu skatījumu par to, kā iestādē jāstrādā, lai Starptautiskais valodas fonds kļūtu iekļaujošāks un būtu atvērtāks pilsoniskai sabiedrībai. Kāpēc es uzsveru šos principus? Tāpēc, ka tās ir tās pat vērtības, uz, eh, uz kurām es paļaujos, kuras es plānoju īstenot arī, ja mani apstiprinās kā ECB priekšsēdētāji. Un šodien es vēlos koncentrēties uz trim no šiem principiem, kas man eh, šķiet būtiski svarīgi šo pienākumu izpildē. Pirmie divi, kurus skatīšu kopā, ir apņemšanās – apņemšanās ievērot ECB pilnvarojumību, jeb mandātu, kā tas līgumā ir atrunāts, un e, pielāgošanās spēja rēģējot uz jauniem izaicinājumiem. Šos divus apskatīšu kopā. Trešais, kas man arī ir svarīgs, ir iekļaušana, un es paskaidrošu, ko es ar to saprotu. Tātad apņemšanās un pielāgošanās spēja. Mēs jau desmit gadiem ilgi, nu, gan no teorijas, gan praksē, zinām, ka skaidrs um, pilnvarojums monetārai politikai un, un centrālajām bankām pienākums to īstenot ir ļoti svarīgs labklājības iegūšanai. Kopš savas izveidas ECB ir demonstrējusi savu vēlmi pieturēties pie šī mērķa. Sākotnēji lieliski tika uh, Eh, vadīta eh, monetārā savienība zemas inflācijas apstākļos, bet tad notika ievērojami izmaiņas 2008. gadā, kad bija jācīnas nevis ar inflāciju, bet ar deflāciju. Protams, ka tajā brīdī apņemšanās bija ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka cenu stabilitāti neapdraud ilgs periods, eh, tas, ko mm, es dēvēju par zemu deflāciju. Un ECB bija, protams, jāpielāgojas šiem izaicinājumiem. Bija jāpārskata iepriekšēji apsvērumi, balstoties uz pierādījumiem, un jābūt inovatīviem savā politiskā instrumentu klāstā, ievērojot vienlaicīgi savu mandātu un regulējumu. Un tieši, tieši šāda pieeja ļāva sasniegt rezultātu strauji mainīgos apstākļos. Bez šādas spējas e, inovēt uh, krīze viennozīmīgi, vismaz manuprāt, un lielākās daļas ekspertu prāt, būtu izvērsusies daudz smagāk. Īstenībā ECB pati veica pētījumus, lai noskaidrotu, kas būtu noticis, ja ECB nebūtu tik inovatīvi reaģējusi un secināja, ka ekonomika būtu par 2% mazāka, ja netiktu uh, īstenoti kopš 2014. gada vidus eh, inovatīvu pieeju. Es negribu teikt, ka pirms šī eh, punkta nebija šādas inovatīvas pieejas, bet eh, pieaugums bija 11 miljonu darba vietu kopš 2013. gada, jo šie pasākumi iedvesa uzticēšanos kas ļāva tālāk veicināt nodarbinātības pieaugumu. Ja atļausiet, es balstīšos uz šiem pašiem principiem, pieturoties pie apņemšanās, kas ir iekļauta jau pašā mandātā, ja izmantojot eh, pielāgošanās spēju mainīgai pasaulē, tiks sasniegt mērķi. Izaicinājumi, ar kuriem saskaras ECB šobrīd, nav nekur izzuduši. Eirozonas ekonomika saskaras ar eh, riskiem, īstermiņā galvenokārt saistīta ar ārējiem faktoriem, tos mēs varam arī apspriest, un inflācija ir pārāk zema, vismaz eh, ievērojami zemāk nekā mērķis. Es piekrītu ECB padomēji, kas saka, ka ilglaicīgi ir nepieciešams eh, atgriezt inflāciju eh, pie līmeņa, kas, kā mums visiem zināms, ir noteikts kā pie 2%, bet zem tiem. Un monetārai politikai būs jārisina šie jautājumi. Pirmkārt jau šīm e, ietekmei, kas veidojas no īstenotajiem pasākumiem, e, tur ir jāņem vērā arī negatīvie e, negatīvā ietekmē, iespējams, blakus parādības, un mums ir jāņem vērā arī cilvēku paustās bažas pieturoties pie cenu stabilitātes mērķa, ir jāturpina rūpīgi uzraudzīt un izvērtēt arī attiecībā uz izmaksām un ieguvumiem. Otrakārt, ir nepieciešams globālajā zemes inflācijas un zemu procentu likuma vidē e, runāt par strateģiski svarīgiem jautājumiem visām centrālajām bankām, ne tikai ECB. Centrālajām bankām ir jāmaina savu izpratni par inflācijas dinamiku. Uh, jāapsver jaunus instrumentus, eh, tā ir skaitā mm, neierastu politiku šajā jomā. Un jāpārliecinās, ka šo mm, centrālo banku rīcībā ir pietiekami instrumenti, lai rieģētu arī uz nākotnes izaicinājumiem un mans mērķis nodrošināt, ka ECB palīdz šajā procesā. Treškārt, centrālām bankām ir eh, aizvien jauni izaicinājumi, ne tikai saistībā ar klimata pārmaiņām, ar tehnoloģiskajām pārmaiņām un to radīto ietekmi potenciālo pašreizējās daudzpusējās eh, sistēmas fragmentāciju. Šajā aspektā monetārai politikai ir jābūt vērstai uz nākotni un jāņem vērā plašāks konteksts Eh, kurā tiek sasniegt cenu stabilitāte, kas ir pašreizējais mandāts. Mūsu monetāras politikas efektivitāte ir atkarīga no finanšu sistēmas noturīguma. ECB loma finanšu stabilitātes nodrošināšanā ir ievērojami pieaugusi, reaģējot uz krīzes laikā parādījušiem izaicinājumiem. Tā ir uzdots eh, īstenot jaunus atbildības eh, jomas eh, makroprudenciālā politikā un arī izveidot eh, Eiropas Banku uzraudzības instrumentu. Eiropas Banku uzraudzība ir lieliski strādājusi pie kapitāla buferu stiprināšanas un um, Ko, eh, šis kopīgais eh, pašu kapitāla līmenis ir pieaudzis 11, eh, no 11% 2014. gada beigām līdz 14% 2018. gada beigām, un slikto kredītu apmērs bankās ir samazināts aptuveni uz pusi. Tomēr gan Banku Savienība, gan Kapitāla tirgus Savienība ir jāpabeidz, lai veicinātu um, risku sadali Eirozonā un uzlabotu pieejamību finanšu jomā. Banku ienesīgums ir zems, un e, šobrīd e, ir mainījusies arī nebanku sektoru loma. Nebanku sektora finansēšanas e, plūsma ir pieaugusi no aptuveni 30% pirms krīzes līdz vairāk kā 50% šobrīd. Tās ir liels izmaiņas, un tās ir jāņem vērā. Uh, domājot par finanšu stabilitāti. Fintech jomas uzņēmumi šobrīd saņem aptuveni ceturdaļu no riska kapitāla un e, šī startup kapitāla finansējuma. Līdz ar to centrālām bankām un uzraugiem ir jānodrošina finanšu sektoru, finanšu sektoru drošība, bet arī jānodrošina to, ka šajā mainīgajā vidē var izmantot iespējas, bet uh, Vienlaicīgi ir jāņem vērā riski saistībā ar finanšu stabilitāti, privātumu un noziedzīgām darbībām. Tāpat laikā ir jāsaprot arī, kāda ir sociāla iegūma no inovācijas un jāļauj šiem procesiem attīstīties. Apņemšanās īstenot mandātu, spēja pielāgoties, uh, Un trešā komponente, kas manuprāt ir ļoti svarīga, ir iekļaušanās. Un es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Manuprāt, pirmais aspekts iekļaušanās e, principā ir e, sadarbība. Mums ir milzīga e, kompetence, ko mēs varam iegūt no eiro sistēmas. Viens piemērs ir tīkls, kas ir izveidots finanšu sistēmas zaļināšanai, kuru pirms pāris gadiem eh, izveidoja Centrālo banku eh, vadītāji, un ECB ir šai tīklā. Izmaiņām ir jānāk centrālām bankām būs arī svarīga loma veicinot globālo sadarbību, ļaujot nostiprināt daudzpusējo kārtību šajā jomā, kur tām ir kompetence. Šim daudzpusējā e, sistēma tiek apdraudēta. Bet centrālās bankas nedarbojas vakumā. Monetāras politikas efektivitāti var uzlabot ar atbilstošu politiku nacionāla un Eiropas līmenī un ar uzticēšanos no sabiedrības puses. Līdz ar to es iespēju, redzu iespēju uzlabot sadarbību daudzās jomās. Vienotā tirgus pabeigšana ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem mūsu rīcībā, lai palīdzētu attīstīties jaunām tehnoloģijām un uzlabotu produktivitāti, vienlaicīgi nodrošinot patērētāju tiesību ievērošanu un ierobežot sociālo dempingu. Tas ir īpaši svarīgi reālajā ekonomikā, tīpaši pakalpojumu jomā, bet arī finanšu jomā. Parlamenta loma ir ļoti svarīga kā līdz likumdevējiem. Vēl viena sadarbības joma ir fiskālā politika. Tās mērķis ir stabilizēt mūsu ekonomiku negatīvos apstākļos un izvairīties no monetāras politikas pārslogošanas. Esmu bijusi finanšu ministre eh, ļoti grūtos laikos un zinu, ko nozīmē fiskālās politikas saskaņošana. Jo mēs visi, protams, koncentrējamies uz nacionālajiem jautājumiem un problēmām. Mēs atgriežamies mājās. Un tomēr Eiropas dimensija ir ļoti svarīga, ja tā tiks pareizi pabeigta, it īpaši, lai varētu reaģēt uz ārējiem šokiem un triecieniem. Tam, tam ir jābūt efektīvam un vienkāršam. To es neizdomāju pati. Startautiskas valūtas fonds ir ļoti daudz strādājis pie eh, efektivitātes un vienkāršošanas attiecībā uz noteikumiem, kas vērsti uz finanšu tirgus padziļināšanu. Īstermiņā ir jāpabeidz reformas Eiropas stabilitātes mehānismam. Ehm, vienotā noregulējuma fonda atbalsta instrumentu veidošanai. Arī budžeta instrumentu konkurētspējai un konverģencei ehm, paplašināšana būtu svarīgi e, soļi nākotnē. Kopā ar citām reformām finanšu un maksājumu sistēmās šie pasākumi palīdzētu arī stiprināt eiro valūtas starptautisko lomu. Tas ļautu Eirozonai iegūt lielākus iegūmus no starptautiskas rezerves valūtas eh, izdošanas un nodrošināt strateģisku neatkarību aizvien neskaidrākos apstākļos pasaulē. Vēl viens svarīgs aspekts iekļaušanās principā ir daudzveidīgums. Mums ir jābūt eh, bagātākiem eh, pateicoties savām dažādībām, to teica Simona Vēla. Esmu arī pārliecināta, ka daudzveidīgums ir pamatā arī labklājībai. Izmantojot eh, vienlīdzības principu, Nav svarīgi, kāda cilvēkam, kāds viņam dzimums, nacionalitāte, izcelsme. Uh, ir jāieklausās pēc iespējas plašākā cilvēku lokā, nodrošina to, ka cilvēks ir politikas centrā. Tāpēc es ļoti atzinīgi vērtēju dialogu, eh, kas tiks izveidots, ja mani apstiprinās šajā matā. ECB ir jāieklausās un jāsaprot tirgi. Tas nenozīmē, ka ir jāiet tirgu pavadā, bet ir jāizprot šie tirgi. Uh, Un jāsaprot arī cilvēki, jāuzklausa viņi, jo valūta, protams, ir sabiedriska vērtība, kas piedar cilvēkiem. Startautiskajā valūtas fondā es strādāju ļoti daudz pie tā, lai pilsoniskā sabiedrības pārstāvi tiktu iekļauti mūsu apspriežu procesos, un tiešām ceru, ka mēs varam eh, panākt to, ka pilsoniskā sabiedrības pārstāvi cilvēki uzņemas atbildību par to, ko šobrīd Eirozonā cilvēki vērtē ļoti augstu - eiro valūtu. Bet mēs, diemžēl, nevaram teikt par visām Eiropas Savienības iestādēm. Bet esmu pārliecināta, ka veicinot spēcīgu dialogu, mēs varam uzlabot šo situāciju. Tātad, lai nodrošinātu apņemšanos, pielāgošanās spēju un iekļaušanos uh, Es uzskatu, ka ir nepieciešama sadarbība tikpat lielā mērā kā atbildība un komunikācija. Ar nepacietību gaidu šo viedokļu apmaiņu, lai atbildētu ne tikai uz jūsu jautājumiem, bet eh, esmu atnākusi šeit ar uzkrāto pieredzi, bet vienlaicīgi esmu gatava ieklausīties jūsu viedokļos un dzirdēt, ko jūs sagaidat no ECB priekšsēdētājas. Paldies! Thank you very much, madam! Jā, liels paldies, Lagārdas kundze. Tik tiešām uh, bija ļoti vērtīgi uzklausīt jūs. Uh, mēs tad uh, nedaudz pārorganizēsimies. Uh, laiks jautājumiem un atbildēm. Atbildēm laiks uh, tātad piecas minūtes un pēc tam skatīsimies, uh, cik laika ir atlicis mūsu rīcībā. ETP vārdā Vēbera kungs. Paldies! Ar jūs laipnu atļauju runāšu vācu valodā. ETP grupas vārdā vēlējos jūs te e, laipni lūgt, iespējams, e, jaunā amatā. Un e, mēs ar jums jau tikāmies arī e, tad, kad veicāt iepriekšējos e, amata pienākums. Jūs ļoti abstrakti e, aprakstījāt ECP darba pienākumus, un es arī par tiem vēlēšos tagad runāt. Un, e, jāsaka, ka ir arī jānošķir, kādas ir centrālās bankas, kāda ir centrālās bankas primāra instrumenti. Jūs pieminējāt jaunus, inovatīvus instrumentus. Uh, Es ar um, interesi izlasīju SVF uh, pētījumus, kas ir radušies jūsu amata um, laikā, ka, piemēram, varētu arī negatīvas procentu likmes uh, žiro kontos ieviest, uh, ka varētu atteikties no skaidras naudas izmantošanas un uh, gribētu pavaicāt, eh, par kuru no šīm iespējām jūs domājat, kad eh, pieminat šos jaunos inovatīvos instrumentus, lai varētu atbilst ECB eh, e mandātam. Paldies! Well, thank you very much for the question. Paldies, paldies par šo jautājumu. Nu, šķiet 2008 un pēc tam arī 14. gadā, tikai daži bija tādi, kas varēja teikt, ka viņi zināja, viņi nojauta vai gaidīja, ka mēs uh, liksim lietā tos instrumentus, mm, kādus mēs izvēlējāmies. Nu, vai tā bija tāda tālredzība īpaša, makroprudenciālie kādi instrumenti, to, to spēja gaidīt, eh, sagaidīt un paredzēt tikai retais. Tie bija tādi precīzi uh, mērķorientēti instrumenti, kurus šeit, šajā namā un, un daudziet citur centrālbankās īsti negaidīja un neparedzēja. Tā kā ļoti liels darbs tika paveikts, lai eh, reaģētu uz tā brīža izaicinājumiem, tā brīža situāciju, un Eiropas centrālbanka banka tobrīd darīja visu, lai izpildītu uh, uh, Eiropas uh, tātad dibināšanas savienības uh, darbības pamatlīguma 121. pantu, uh, kas kā virs uzdevumu izvirzīja cenu stabilitātes nodrošināšanu. Un šī uzdevuma izpildes vārdā ECB tad arī lika lietā šos neparastos, jaunos, uh, neredzētos instrumentus uh, laba, vērtīga mērķa sasniegšanai. Redziet, uh, nu, šādā jaunā, tādā neparastā situācijā vienmēr ir grūtāk, uh, ir, ir, ir, ir grūti pēc tam ar skatu pagātnē spriest, kā būtu bijis, ja būtu bijis, ja tiktu lietoti tradicionālie uh, paņēmieni vai sviras. Uh, to ir grūti kaut kā kvantificēt un salīdzināt, bet rezultāts ir, uh, tas ir uh, pozitīvs, objektīvi vērtējot. Uh, Un tik tiešām eh, tika radītas arī daudzas jaunas darba vietas šajā pēckrīzes laikā, tika atjaunota uzticēšanās, tāds optimisms tirgos. Un šobrīd mums ir jārīkojas pēc būtības līdzīgi, jāskatās uz to, kādi ir riski, apdraudējumi, kādi gājieni būtu jāizdara, lai visefektīvākajā veidā izmantotu uh, Uh, tos, tās priekšrocības, kādas mums ir šobrīd. Kādi ir konkrētu iespējamo risinājumu plusi, mīnusi, trūkumi, priekšrocības? Nu, lūk, šādā veidā skatoties, vērtējot uh, koleģiāli, uh, tātad mūsu padomē, arī šis ceļš ir ejams. Es ne, nevēlos prognozēt to, ko mm, padome lems tiekoties tuvākajos mēnešos. Es neesmu, neesmu diktators, es vēl neesmu sākusi savu, savu pienākumu pildīšanu, bet es esmu pārliecināta, ka eh, tā noteikti būs eh, tāda objektīva, racionāla esošās situācijas izvērtēšana, eh, koleģiāli, mm, atklāti kopā ar centrālu banku kolēģiem, arī ar citu pasaules valstu centrālu banku kolēģiem, kā rezultātā Eh, tiks rasti risinājumi. Fernandesa kungs, es un Dēvārdā, jā, paldies, Lagardas kundze, sveicu jūs mūsu komitejā. Baidos, ka mans jautājums ir eh, ļoti līdzīgs Ferbera jautājumam, bet var jau būt, ka nedaudz spēšu to kaut kā citādā, citādākā gaismā izklāstīt. Jūsu rakstiski sniegtajās atbildēs uz šīs komitejas jautājumiem ir, ir kāda atbilde, ko lūkšu jūs precizēt. Sestais jautājums par iespējām eh, kaut kā popularizēt, sekmēt ECB politiskos principus, jūs atskatāties uz tām pārmaiņām, kādas esam piedzīvojuši kopš eh, krīzes laikiem, bet nenorādāt uz konkrētiem pozitīviem vai negatīviem soļiem. Eh, šī brīža šis regulatīvais satvers lielā mērā ir tāds pats kā 2003. gadā ar dažiem izņēmumiem, īslaicīgiem izņēmumiem bet eh, pasaule ir būtiski mainījusies. Šī naturālā mm, caurmēra procentu likme ir stipri citādāka. Daudziet ir vērojama eh, stagnācija eh, aizdevumu tirgu. Šeit jāpiekrīt Ferberam taiziņā, ka mm, ir, būs nepieciešams kaut kā celt šo naturālo uh, līdzsvaru caurmēra procentu likmi. Uh, lai atjaunotu tādu dzīvīgumu tirgos. Un tas noteikti būtu darāms caur uh, politiski reglamentētiem uh, soļiem, rezultātā nonākot pie tā, ka ECB iegūs tādu plašāku instrumentāriju un arī uh, šo mm, mandātu intervencēm, mērķu nospraušanā, dažādu asimetriju novēršanā vai arī ar, ar, ar, ar plašākām kompetencēm digitālu, virtuālu valūtu maksāšanas līdzekļu ieviešanas izvērtēšanā, sekojot, nu, piemēram, Kanādas, piemēram, vai Federālās rezervu sistēmas, piemēram. Vai jūs varētu šai ziņā izteikties nedaudz konkrētāk? Uh, Nu, es ļoti centos, sniedzot rakstiskās atbildes, eh, izteikties ļoti precīzi. Dažos brīd, dažbrīd man šķita, ka esmu pārmēr iedziļinājusies tehniskās detaļās, bet, ja runājam par šo gadu, 2003. gads, tas ir ārkārtīgi sen. Ļoti daudz, kas ir mainījies, vismaz runājot par ECB. Ja paskatāmies uz citām centrālbankām, kas ir ļoti cienījamas visā pasaulē, Kanādas banka pārskata savu monetāro satvaru ik piecus gadus. Amerikāņu federālā sistēma ir uzsākusi pārskatu šķiet pirms kādiem sešiem mēnešiem, un šis pārskats ilgs vēl vismaz kādus 12 mēnešus, lai uzklausītu visus iespējamos komentārus, visas iespējamās pozīcijas un tad spriestu par tālāk darāmo. Es uzskatu, ka šobrīd Dragī kunga vadībā jau varam runāt par nu, tādu e, jaunatklāšanu, pārvērtēšanu atsevišķos monetārās politikas komponentos vai aspektos. Atcerēsimies jau to, kas, e, kas tika paziņots jūlijā, ka m, mm, tiks vērtēts, vai šī inflācija, kas ir tā ap 2%, nedaudz zem 2%, ir ilgspējīga, vai tā būtu kaut kā koriģējama, kā ar kādiem asimetriskiem paņēmieniem monetārajā politikā. Un no nu, šī mērķa, šī uzdevuma tāda precizēšana jau ir zināmā mērā notikusi. Nu, ka, ko tad konkrēti nozīmē eh, ap 2%, nedaudz zem 2%? Nu, ko tas nozīmē? 1,8, 1,9? Nu, šai ziņā tas, tas prezumē zināmu elastību. Un, uh, Eh, nu, to apliecina arī ECB padome, arī tās prezidents. Nu, eh, gandrīz divi, noteikti nav 1,6. Bet cik tieši? Nu, šis jautājums paliek neatbildēts. Visi eh, tie, kas zina, kā darbojas centrālās bankas, nu, labi uztver šo smalko niansi, citi varbūt netik ļoti. šķiet Austrālijas centrāla bankas eh, prezidents Džeksons Hols, un mēs visi savā eh, lielajā sanākšanā, viņš teica, vai kāds pilsonis uz, uz, uz, uz, tur uz ielas eh, vispār saprota, cik, cik svarīgs ir tas, ko mēs te darām skaldām matus par šiem gandrīz vai ap diviem procentiem. Bet tas ir mūsu uzdevums, tas ir mūsu pienākums objektīvi vērtējot, racionāli vērtējot, vērtējot plusus, mīnusus, trūkumus, priekšrocības, vienoties par šiem turpmākajiem soļiem. Es noteikti atbalstītu un, un, un, un, un uh, visādā ziņā veicinātu strādāšanu tieši šādā, šādā griezumā. Luiga Rikano, uh, Reņū vārdā, Lagardas kundze, man ir paties prieks redzēt uh, sievieti ar, ar jūsu pieredzi, ar jūsu bagāžu, uh, tiekot nominēta šim amatam. Dzīvojam, nu, tādos baisos laikos, tāpat laikā dažbrīd šķiet, ka šis populisms, šis Trumpa tirzniecības karš un citi iespējamie triecieni var mūs novest ļoti nelāgā situācijā. Un arī daudz eiropiešu uztraucas, vai Eirozona vai Eiropas centrāla banka to apzinās un ir gatavi šiem triecieniem. Jūsu priekšteči, nu šķiet, ka ir gandrīz jau vai, vai izsmēluši uh, tradicionālo šo paņēmienu klāstu, uh, lai vispār kaut ko, kaut ko darīt lietas labā. Ar esošajiem līdzekļiem, ieročiem šķiet vairs nekas nav līdzams. Un daudzi prāto, vai uh, vispār nākotnē tā ir iespējams turpināt. Par Eirozonu. Nu šeit mūsu mājas darbs lielā mērā nav paveikts, e, struktūrālās pārmaiņas nav notikušas tik vērienīgi, kā tas būtu bijis nepieciešams, e, joprojām nav ļoti konkrētu un vitāli nepieciešamu instrumentu makroekonomiskai stabilizācijai. Un mans jautājums Ehm, vai ir, ir, ir, ir kāds pamats eh, tiešām nesatraukties par to, ka centrāla bankas arsenāls instrumentārijas ir eh, laik, šī, šī brīža konjunktūras nopietnībai atbilstošs un adekvāts. Par eirozonu. Kā jūs vērtējat to, vai eh, valstis ir pilnā mērā paveikušas savu mājas darbu? Ja nē, tad ko jūs sagaidītu šai sakarā no parlamenta, no šīs komisijas sasaukuma? Uh, Uh, situācijas uzlabošanā. Uh, vai tas varētu būt, piemēram, lēmums par depozītu apdrošināšanu vai šis uh, backstop, tātad rezervas mehānisms. Mm, paldies! Paldies par jūsu ievadu komentāru! Atcerēsimies, krīzes gados daudzi centrālbanku vadītāji uh, Um, žēlojās un norādīja, ka centrālbankas nav vienīgais uh, policists uh, jūsu pilsētā. Lieciet mūs mierā. Mm, bet uh, laiks ir, ir gājis un tiešām esam darījuši visu iespējamo, izmantojuši visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai kaut ko darītu lietas labā. Tagad, domāju, tagad varam domāt par šo instrumentu, nu tādu uzasināšanu, pieslīpēšanu. Uh, Šeit noteikti ir pamats un potenciāls sadarbībai, plašai sadarbībai ar visām Eiropas un Eirozonas institūcijām, visiem, visiem labas gribas uh, cilvēkiem, amatpersonām un institūcijām, lai vērstos pret šo populisma vilni. Un tad ir kāda joma, kur uh, varbūt nekostināšu, kad tikšu nozīmēt savā amatā. Uh, tas man nepieklātos, fiskālā politika, kādu īsteno vairākas valstis. To varu sacīt tagad, kā SVF vadītāji. Daudzas eh, valstis ir ar fiskālo telpu, ar šo fiskālo rezervi, lai investētu infrastruktūrā, platjoslas internetā, piemēram, lai uh, palaistu vaļā šīs uh, publiskā finansējuma slūžas, uh, kas dotu šo, šo pozitīvo spērienu. Kā Eirozonā Eh, tāpat arī citas valstis, kur, kuras ir eh, reālā vai virtuālā bezdeficīta situācijā. Nav šī telpa ļoti plaša, eh, bet tomēr tā ir. Ir iespējams veikt kādus fiskālus manevrus. Un tas būtu jādara. Otrām kārtām - struktūrālās reformas. Daudzās valstīs ir nepadarīts darbiņš. Daudz viet tās ir uzsāktas, citās valstīs tās tiek eh, tā kā karsts kartupelis mētāts no rokas rokā. Uh, un ir skaidrs, šobrīd ir skaidrs tas, ka tās valstis, kur nav fi šīs fiskālās telpas, mazākā puse no Eiropas va zonas valstīm, no tām tagad ir, ir, ir jāpieņem no nu, tādi grūtāki lēmumi. Uh, šobrīd likmes ir augstākas, Eh, labie laiki šķiet ir pagājuši un, un, un eh, kādas pārmaiņas maksās vairāk. Tā kā šo trīs komponentu eh, tāds elements - adekvāta monetārā politika, efektīva instrumenta izlietošana plus fiskālā politika tur, kur tas ir iespējams, plus kur tas ir vitāli nepieciešams. Plus arī programma apvārsnis. Tālāk Gigalds zaļo vārdā. Jā, paldies, Lagardas kundze. Vispirmkārtām vēlos sacīt, ka Eiropas centrālbanka, kuru drīzumā vadīsiet, ir jaudīgākā tātad monetārā struktūra Eiropā, un tas ir divi tik eh, vērtīgi, kā tik eh, spēcīga un jaudīga sieviete, kā jūs eh, šajā, šajā, šo amatu pārņemsit šajā uh, vīriešu pārņemtajā līmenī. Un Eiropas centrālbanka, jāteic, ka ir, bija tā, kura izglāba uh, eiro no sabrukuma, eirozonu no sabrukuma. Ne politiķi, ne uh, dalību valstu vadītāji. Uh, tieši centrālbanka īstenojot adekvātu monetāro politiku bez precedenta, uh, Uh, paņēmieniem, vēršoties pret laimanāšanu, uh, pret populistiem, rīkojoties tā, kā tas bija nepieciešams, jo politiķi nebija gatavi to darīt, viņi nebija gatavi uh, apvienot spēkus, vienoties kopīgā darbā. Tieši tāpēc centrāla bankai arī nācās būt tik agresīvai dažu ieskatā. Un ir tik būtisks tas, ko sakāt jūs šobrīd. To ir vērts uzklausīt. Jūs saskatāt problēmas pie apvāršņa, jūs saskatāt uh, arī, protams, savu centrālbankas spērto soļu negatīvās ēnas puses, un jūsu priekštecis, nu, kā, kā minimums, šķiet jau bija gatavs, uh, gatavs nolaist rokas, viņš vairs nerunāja, neuzrunāja sabiedrību un Eiropas pilsoņus, skaidrojot savu pozīciju, skaidrojot savus lēmumus. Uh, Tā kā, nu, um, atliek cerēt uz jums, kuri ir tie mīnusi, kuras ir tās negatīvās sekas um, iepriekšējās ECB vadības rīcībā. Tāpat arī rakstiskajā komentārā jūs pozitīvi izsakāties par monetārās politikas zaļināšanu, un skaidrs ir tas, ka nekāda finansiāla monetāra stabilitāte nav iespējama efektīvi cīnoties ar klimata pārmaiņām. Šeit Eiropas centrāla bankai kā spēcīgākajam uh, monetārajam darbonim Eirozonā ir attiecīgi atbilstoši savai svara kategorijai jāuzstājas. Jautājums ir par, par, par precizitāti. Vai jūs varētu šai sakarā aktīvāk iestāties par, par zaļināšanu, par zaļu monetāro politiku tieši savu, savu, savu pilnvaru termiņa laikā? Paldies! Paldies. Eh, nu, jā, es šai sakarā izteicos, paudu savu personisko viedokli. Es nevēlos šeit uzņemties kaut kādas saistības vai dot kaut kādus solījumus, kas būtu saistoši esošajai padomei vai, vai visai centrālbankai uh, eh, nākotnē. Es esmu cilvēks, kas vienkārši ir iesniedzis savu kandidatūru, kas, kas ir nominēts šim amatam. Vēl neko, nekādu centrālbanku nevadu. Uh, un tieši uh, tāpēc varu runāt savā vārdā. Uh, Eh, Eiropas centrālbankai nāktos eh, klimata pārmaiņu bremzēšanu, klimata stabilitātes sekmēšanu, jāieraksta savu, savu darbības principu un darbības uzdevumu nu, centrālajā ailē. Eh, turklāt arī labdarība, tāda dāsna došana, sākas mūsu pašu sirdīs mājās, mūsu pašu saimniecībā. Uh, un tas ir jāapzinās, uh, tas ir jāapzinās centrālbankai, tas ir jāapzinās arī šeit, uh, ļaudīm šajā namā. Uh, īsumā atskatīšos uz savu, savu laiku. Starptautiskajā valūtas fondā mums bija uh, beidzot, beidzot šis lielais pavērsiens klimata pārmaiņas, kā makrofina, makrofinanciāls risks uh, tika atzīts. Un tāpēc arī varēja tapt šie jaunie granti, subsīdijas, lai mazinātu, piemēram, fosilā kurināmā dedzināšanu, uh, ierēķinot tajā papildu izmaksu pozīcijas, uh, tātad īpašas atbalstas svīras uh, sabalansētam, ilgspējīgiem budžetiem. Padome, centrālbankas padome, nu, ir lēmēja struktūra, kuras darbu vada un organizē tās priekšsētājs. Tas ir tas, ko sacīja ir šī, nu, šī, šī labdarība, dāsna došana sākas mūsu pašu saimniecībā, mūsu, mūsu o, o, saimniecībā. Otrām kārtām pensijas fonda līdzekļu apsaimniekotājiem nāktos mainīt savas, savas prioritātes, mai, mainot, koriģējot savu investīciju politiku, operējot ar šiem uh, līdzekļiem. Uh, Ja es pati būtu banka, tad raugoties uz notiekošo pasaulē, uz, uz klimata pārmaiņām, es noteikti kādas korekcijas eh, savas darbības eh, kursā eh, iestrādātu. Par investīcijām runājot, Eiropas centrālbanka nevar vienpersoniski kaut ko investēt vai neinvestēt. Nu, tās kopējais portfelis ir 2,6 triljoni. Mm, nu, nebūs, šis tirgus nav tik liels, pat ja mums šī nauda ir, eh, bet tas pieaug. Tas ir ar pozitīvu eh, tendenci un, nu, to noteikti ņemsim vērā, plānojot savu turpmāko uh, investīciju politiku. Nākamais kolēģis Herve Javans Žuvīns. Uh, Lagardas kundze vēlos uzdot jums vienu jautājumu. Uh, Jūs tātad sacījāt ievadvārdus, daudz ko piebildāt par no nu, šādu policentrisko pasaules redzējumu, uz, uz kādu virzāmies, bet. Mm, nu, ne, necik, necik, necik daudz tas, tas nesanāk. Mums ir divas tādas, tādas agresīvas impērijas - amerikāņi ar savu dolāru, ķīnieši ar savu juāņu. Uh, Eh, kas eh, īsteno tādu hegemonisku politiku, un ko mēs kā eiropieši te daudz varam iesākt. Eh, mēs varam stāvēt savas suverenitātes sardzē, un šai sakarā mans jautājums jums ir mm, ko jūs darīsiet, lai eiro nostiprinātos kā starptautiski iecienīta un populāra norēķinu valūta? Kā stāsieties pretī uh, Uh, dažādiem tādiem satraucošiem, uh, riskantiem apsvērumiem, kā amerikāņu, piemēram, likuma ekstrateritorialitāte. Uh, un tad vēl monetārās sistēmas ceļas un krīt lielā mērā atkarībā no pilsoņu, no mm, cilvēku uzticēšanās vai neuzticēšanās. Un šeit Ehm, mums tagad nedraud hiperinflācija vai kādi citi apdraudējumi, kādus pasauli ir pieredzējusi, bet drīzāk tā ir vides krīze, klimata krīze, kas, kas ehm, karājas kā tāds liels ehm, drauds skatuves fonā. Un mans jautājums ir jums, kā jūs attaisnosit uz jums liktās cerības, kā jūs, kā jūs tās piepildīsit? Paldies, paldies par eh, šo divkārtējo jautājumu. Atbildot uz pirmo par, par eiro, eh, par to, kā ma maksāšanas līdzekli, starptautiski iecienītu maksāšanas līdzekli, kā rezerves valūtu. Eh, nu, izaicinājumi ir, ir skaidri saredzami, pasliktinoties starptautiskajam tirznieciskajam klimatam. Eiro jau šodien ir Uh, rezervju uh, veidošanas, uzkrājuma veidošanas valūta. Tā nav šī populārākā numur viens uh, rezervju veidošanas valūta pasaulē, bet tā ir populāra. Līdzās dolāram, kas ir numur viens, protams. Bet tā ir tā niansīte. Turklāt tas viss mainās, evolucionē. Un mums, mūsu uzdevums un pienākums ir apveltīt eiro kā, kā valūtu ar, ar, ar tādām pievilcīgām ekstrām, papildu iespējām, tādiem drošības garantiju elementiem, kas to padara vēl pievilcīgāku, efektīvāku, uzticamāku. Eiropas kapitāla tirgi uh, ir uh, stipri attīstītāki nekā vēl pirms dažiem gadiem, un šai sakarā uh, man jāpateicas Eiropas parlamentam, Galtjērī kungam, kas aktīvi ir iestājušies par, par šiem risinājumiem, lai attīstītu Eiropas kapitāla tirgus. Eh, tie ir labi, labi, labi pāraudzīti. Tas nav tieši Eiropas centrālbankas pienākums. Eh, mēs drīzāk domājam par eh, šo finansiālās stabilitāti kā tādu vides elementu mūsu uzņēmēju interesēs mēs e, e, šādā veidā veidojot stabilāku, uzticamāku biznesa vīdi, uzņēmējdarbības vīdi, banku vīdi, vairojam arī eiro pievilcību. Tie ir mūsu rīcībā esošie instrumenti, tie ir mūsu rīcībā esošie rīki. E, amerikāņu federālā sistēma darbojas citādi ar citiem, citiem līdzekļiem. Uh, Uh, kam, kam nav, un, un, un, un šo īpatnību dēļ nevar būt ekvivalentu, uh, tāpēc mums ir jāiet savs ceļš un, un jārīkojas tā, kā to prasa mūsu apstākļi. Tā kā eiro ir rezervju veidošanas valūta, ir startautisks uh, maksāšanas līdzeklis, uh, par to varat nešaubīties. Tālāk. Uh, Uh, par, par šiem iespējamiem uh, risinājumiem, ko jau minēju, vienkāršošana, fiskālās politikas uh, tāda saskaņošana, harmonizēšana, Eiropas tādas depozītu telpas veidošana. Tas viss arī dzen ir, ir, ir tāds ieguldījums eiro nākotnē, eiras kā valūtas nākotnē, uzticamībā. Un Eh, ir, ir tādi skeptiķi, kas, kas žēlojas, ka tas viss notiek pārmēru lēni vai, vai par vēlu. Eh, nu, nu ko, nu, tā gluži nav, tam nevēlos piekrist. Eh, tālāk, e kā ir vārdā nākamais kolēģis. Eipinka kungs, ar jūsu laipnu atļauju uzdošu jautājumu holandiešu valodā par negatīvajiem procentiem un uh, Lagardas kundze iz, um, runā par uh, dažādiem jautājumiem, uh, jo saka, ka vēl nav iecelt amatā un vēl izvairās tādas skaidrs atbildes sniegt, bet ko tas nozīmēs, piemēram, uh, noguldītājiem? Piemēram, Nīderlandē jāsaka par uzkrājumiem procenti ir gandrīz nulles līmenī, tātad cilvēki neko nenopelna noguldot naudu bankā, bet Beļģijā, piemēram, tie ir 3%. Ko tad darīt? Jāsaka, ka noguldītāji vienkārši ir iedzīti stūrī, viņi ir ārkārtīgi dusmīgi. Un, piemēram, desmit gados viņi zaudē vienu trešdaļu no savu kapitālu tādā veidā. Tas vienkārši gaisā izkūp. Un, ja jūs sākat te runāt par negatīviem procentiem, tad jūs vienkārši apgriežat pasauli kājām gaisā. Jūs varētu drīz kļūt par eiro karalieni. Un, ja jūs savu ceļu uzsāksiet ar šo negatīvo procentu, tad jūs vienkārši pagrābsiet naudu no mazā cilvēka, vienkāršā cilvēka kabatas. Un eh, tie, kas iedzīvojas parādos, tiks apbalvoti, un tie, kas vienkārši godīgi krāja savu naudu, tiks sodīti. Nu, Nīderlanda nevar piekrist šādai uh, situācijai. Paldies! Paldies! Es atvainojos, es runāju holandiski, tādēļ atbildēšu jums angliski. You know, your question points exactly to. Uh, es jau um, uz diviem no jūsu jautājumiem atbildēju, pirms tam atbildot jūsu kolēģiem. Ir alaži jābūt uh, izmaksu un ieguvumu vērtējumam, piemēram, vērtējot konkrēts instruments un to izmantošanu. Es ļoti labi saprotu, ka ir ļoti atšķirīgas iedzīvotāju grupas. Ir cilvēki, kas mēdz aizņemties, ir cilvēki, kas mēdz aizdot, ir dalība valstis, kas ir ļoti lielos parādos, citas mazākos. Un, protams, ka tas ietekmē arī iedzīvotājus un procentu likums bankās un tā tālāk. Kad mēs pārskatām monetāro ietvaru, kad vērtējam dažādu izmantoto instrumentu uh, liederīgumu, mums tas viss ir jāpatur prātā. Un arī jālēmj, cik lielā mērā, cik dziļi mēs varam, piemēram, griezt, cik lielā mērā varam uh, šos instrumentus izmantot ņemot vērā attiecīgās valsts situāciju. Un, protams, mums ir jārīkojas savu mandātu ietvaros. Ailaž paturot prātā, uh, kādu kaitējumu tas varētu nodarīt uh, pilsoņiem. Bet šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka tie draudi, kas ir pie apvāršņa, uh, pieprasa tādu stingru monetāro politiku, un es nevaru prognozēt uz cik ilgu laiku. Un mums, protams, nākamo mēnešu laikā ir jāpieņem lēmumu, nu, un pagaidām tas nav vēl manās kompetencēs. Man ir vēl viena minūte, ko drīkstu izmantot. Vēl kaut ko drīkstu piemetināt? Nu, varbūt, ka jūs varat ietaupīt nedaudz laiku, um, iesaka priekšsēdētājs. Ja manī te nosauca par karalieni, eiro karalieni, vai es būšu ļaunā fēja. Jāsaka, pagaidām es neko nevarētu ietekmēt. Kādā veidā es varu kaut ko panākt, ja es varētu uh, stāstīt par mūsu mērķiem, uh, nodomiem, par to, ko vēlamies panākt. Nu, es gribētu Ne, mēs te, mēs te nerunāsim par finanšu tirgus spēlētājiem. Uh, Mēs te izmantojam dažādas akronīmas, abreviatūras, pa labi, pa kreisi ar tiem svaidāmies, bet ko es gribu panākt? Es negribu runāt ar profesionāļiem, es gribu panākt, lai pilsoņi, vienkāršais cilvēks saprota vienkāršā valodā, ko mēs darām, kādi ir mūsu mērķi, kas, ko mēs vēlamies paveikt. Es gribu tieši šiem mērķiem savu laiku un enerģiju veltīt. Paldies! Manona Obrī no Goja grupas tagad eh, pēdējā šajā pirmajā jautājuma kārtā. Labdien, labdien, atrodos šeit, runātāji ar, māja ar roku. Labdien, jau tad, kad runāja. Svens, eh, es jau nu, gribēju izteikties, jā, ja mēs runājam par vīriešu lielo pārsvaru šajā komitejā, nu tas ir diezgan nospiedoši. Bet tagad, ja mēs runājam par eh, cīņu pret nevienlīdzību, cīņu pret eh, klimata pārmaiņām, jāsaka, monetārā politika šeit arī ir ļoti svarīga. Līdz šim brīdim esmu strādājis Oxfam, eh, NVO, kas cīnās pret nevienlīdzību, nelīdztiesību un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 Tad, kad es iepazinos ar jums uzdotajiem jautājumiem, jāsaka, ka vārds nevienlīdzība padar, parādījās tikai divas reizes, bet stabilitāte neskaitāms reizes bija ļoti vīlusies par to. Varbūt, ka jūs ECB eh, e eh, mandāta laikā, savu mandātu laikā varētu tomēr kaut ko mainīt, vērst lietas uz labo pusi. Jāsaka, ka banku sistēmā tās glābšanā tika ieguldīti 2 miljārdi eiro, bet eh, cilvēki zaudēja ārkārtīgi daudz daudz naudas, milzīgas summas, un tas ļāva atkal veikt spekulācijas finanšu tirgos. Tas nāk par labu pašiem labākajiem. Un Dragī kungs teica, ka ja mēs runājam par quantitative easing šo fenomenu, tad pirmām kārtām bagātie bija tie, kas no tā guva labumu. Vai jūs esat gatavi ieviest tādu monetāro politiku, kas nāks par labu reālajai tautsaimniecībai, mājasaimniecībām, cilvēkiem? Mums ir jādomā arī par šo šā brīža ekonomisko konjunktūru, par vājo konkurētspēju. Situācija nav tā izdevīgākā. Uh, Vai ECB politika, kas nav mainījusies kopš 2003. gada, varētu tagad mainīties, lai arī domātu par vājākiem sabiedrības locekļiem? Otrs jautājums runājam par eh, klimata pārmaiņām. Jā, nu tas gan ir ļoti atzinīgi vērtējumi, to anketā es redzēju bieži pieminētu, eh, arī šis Green Deal, zaļais darījums tā teikt. Jāsaka, ka 60 3% eh, no pēļņu gūšiem uzņēmumiem ir eh, tieši paši piesārņojošākie uzņēmumi. Vajadzētu domāt par papildus nodavām šādiem uzņēmumiem, jūs runājat arī par uh, zaļajām bankām, par uh, visiem šiem pienākumiem samazināt CO2 nospiedumi, bet nu pagaidām tas viss vēl nav nekāds augļus nesis. Un vai finanšu sektors arī ir gatavs šīm zaļajām pārmaiņām, zaļajai transformācijai? Parents, qui sont des objectifs à minima, Um, ir nepieciešams ļoti daudz līdzekļu, lai šādu zaļo transformāciju panāktu. Un 26. lapusē tur ir pieminēts, ka, piemēram, politika nevar būt panacēja, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Jā, tas ir ļoti labi. Un kā pārorientēt arī šo finanšu politiku, lai tur vairāk tiktu ņemti vērā tieši šie vidas aizsardzības aspekti. Paldies! Paldies! Ja runājam par cīņu pret. Uh, nelīdztiesību. Jāsaka, ka arī SVF strādājot, es ļoti daudz eh, pie tā, mm, tam ļoti daudz pievērsos, esam arī sadarbojušies ar Oxfam un arī daudzām citām eh, NVO. Eh, tie ir jautājumi, kas ir ļoti tuvi arī manai sirdē. Cenu stabilitāte protams, ir viens no ECB galvenajiem uzdevumiem 127. pāntā statūtos. Tas ir minēts kā galvenais pienākums - primary objective. Jāsaka, ka cenu stabilitāte patiešām ir ļoti būtisks faktors, un tas ļauj arī. Uh, labāk eh, saskaņot mums savus aktivitātes ar citām finanšu institūcijām un arī vides aizsardzību mēs noteikti varam savā, savos darba pienākumos ierakstīt lieliem burtiem. Man, diemžēl, nav daudz laika, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, ja mēs runājam par šo zaļināšanu, greening, zaļās obligācijas. Uh, arī tiek emitētas, un ECB ir pat sagatavojis paziņojumu šajā kontekstā. Eh, es domāju, ka tas ir ļoti tāds veiksmīgs instruments, un ir jādomā arī par citiem jautājumiem, kas ir zaļš un kas nav zaļš. Ir vesels uh, Uh, spektrs uh, dažādu instrumentu, ko ir iespējams izmantot. Mums ir jākoncentrējas uz pašu svarīgāko, uz prioritātēm, un ja, piemēram, ir uh, uzņēmumi, kas ir ļoti piesārņojuši, protams, par to ir jārunā. Mums ir jāatbalsta vairāk šī zaļā domāšana, zaļie produkti, un um, ECB šeit noteikti var savu ar tavu ieguldīt. Paldies. Pirmais jautājuma rauns ir noslēdzies, un lai būtu nu, vismaz kaut kāds godīgs sadalījums starp kolēģiem, tagad mums ir jāiesaīsina jautājumu uzdošanas laiks uz divar pus minūtēm. Un tagad Otmārs Kāras. Lagardas kundze, apsveicu jūs ar izvirzīšanu šim amatam. Es gribētu teikt, ka ECB nav uh, mūsu galvenais uh, rūpju iemesls, bet tieši um, zināmā mērā risinājums. Man ir daži jautājumi pirmām kārtām. Kā jūs domājat izmantot globālo perspektīvu? Jūs uh, bijāt SVF priekšsēdētāja, piedalījāties G20 sēdēs un arī risinājāt uh, finanšu problēmas uh, vairākās ES dalību valstīs. Un ko jūs tagad darīsiet, piemēram, trojkas ietvaros, ja tiksiet iecelt par ECB direktoru? Ir daži politiķi, kas uh, bieži vien vaino ECB uh, eh, savos. Uh, kļūmīgajos politiskajos lēmumos, runājot arī par zemām procentu likmēm. Uh, Un, diemžēl, šāda nepamatota kritika arī uh, ļauj apšaubīt ECB neatkarību. Kā jūs uh, varētu vērsties pret šiem um, nepamatotajiem, nepamatotajiem kritizētājiem? Paldies, nu tas ir tāds ļoti apjomīgs jautājums. Ja es uh, kļūtu par ECB priekšsēdētāju, es noteikti varēšu izmantot iepriekšējos amatos gūto pieredzi. Ko esmu konstatējis līdz šim, gan runājoties ar G20, G7 valstu līderiem? Uh, Ja, piemēram, ir kaut kādi milzīgi izaicinājumi, tad līderi ir gatavi rīkoties, eh, viņi ir ļoti mobilizēti. Es, protams, negribu te piesaukt kaut kādas iespējamas katastrofas vai milzīgas krīzes eh, tikai tādēļ, lai varētu pārliecināties, ka G7 vai G20 var rīkoties efektīvi es vēlētos, lai mēs varētu apzināties, ka krīze var notikt, lai gan tā varbūt tagad nu, nav samilzus vēl virs mūsu galvām. Jo, ja jums nebūs šīs saj neatliekamības sajūtas, tad jūs vienkārši varat turpināt slinkot un atlikt un atlikt uz nākamo dienu. Es negribu tagad nevienu kritizēt, bet nu, tāda, nu, tāda ir cilvēka daba un uh, tāda arī ir politiķu daba. Uh, Cilvēki pirmām kārtām domā par savu stūrīti, savu sēdekli, savām politiskajām interesēm, un mums ir jādomā arī par šo monetāro apvārsni. Mēs allaž mēģinām struktūr, struktūrālo reformu veikšanu novelt uz kādu cita pleciem. Kā SVF priekšsēdētāji, es mēģināju allaž rūpēties par to, lai atlasītu vislabākos politikas instrumentus, lēmumus, lai garantētu labāku koordināciju, lai izprastu prioritātes, kas nav visiem pilnīgi identiskas. Es neesmu nekāda pasaku fēja, būrve, kā mani te kāds pirms brīža nosauca. Uh, Es, bet mēģināšu rīkoties pēc labākās sirdsapziņas, lai risinātu problēmas kopīgiem spēkiem, jo tās ir jārisina kopīgiem spēkiem, vai nu tās būtu klimata pārmaiņas vai kiberuzbrukumi, naudas atmazgāšana nodokļu nemaksāšana, konkurences politika. Tas viss ir, tie visi ir globāli jautājumi, jo ekonomika ir kļuvusi globalizēta, un lai cīnītos pret šiem milzīgiem izaicinājumiem, uh, Uh, lai uh, cilvēkiem um, izgaisinātu to sajūtu, ka viņi vairs nav paši sava likteņa, savas dzīves noteicēji, mums ir jāmeklē kopīgas atbildes, kopīgi risinājumi šiem pārbaudījumiem. Domāju, ka parlaments šeit noteikti ir ārkārtīgi būtisks spēlētājs. Paldies! Paldies, Pedro Markes no SD grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Lagardas kundze, labdien! Monetārā politika, protams, ir ārkārtīgi būtiska, lai stabilizētu eirozonu un 2012. gadā uh, pieņemtais uh, Dragī lēmums bija ļoti svarīgs, lai gan nu, tas ne, vienmēr ir mums nācis viegli, kā piemēram manai dzimtenei Portugālei. Ja jūs kļūsiet par ECB priekšsēdētāju, vai jūs darīsiet visu, lai saglabātu eirozonu, vai arī jūs domājat par tādiem iespējamiem netradicionāliem politikas instrumentiem, lai saglabātu eiro par katru cenu? Protams, lai Eirozona saglabātu labklājības līmeni, mums ir jādomā par atbilstošu institucionālo ietvaru, jums būs arī jāatskaitās Eiropas parlamentam regulāri. Banku savienība, EDIS, tie ir ļoti būtiski ķieģeļi šajā būvē. Protams, vai jūs piekrītat, ka um, ēdis izveide ir ļoti būtiska? Un, ja jūs runājat par Eirozonas fiskālo kapacitāti, jūs teicāt, ka ļoti būtiski ir runāt arī par atbilstošu institucionālo tīklu. Ko jūs darīsiet jau tuvākajā laikā, lai paaugstinātu fiskālo kapacitātu? Un, protams, arī stabilizējošā funkcija nav aizmirstama. Vai jūs varētu izveidot tādu instrumentu, kādu piedāvāja mm, jaunā Eiropas komisijas priekšsēdētāja, proti investīcija aizsardzības schēmu? Liels paldies jau iepriekš par atbildēm. Jā, bet man tagad pateiks jūsu komitejas priekšstādātājs, ka viss laiks jau ir izsmelts un man nav vairs laika atlicis atbildēju. Patiesībā es biju klāt tajā sēdē, kad Dragī kungs teica, ka darīs visu, kas ir viņa spēkos eh, sava mandāta ietvaros un cer, ka ar to pietiks. Es ceru, ka man šādus vārdus nekad nevajadzēs atkārtot, jo tas nozīmēs, ka citi politiskie spēlētāji nav veikuši pietiekami labi savus pienākumus. Lūk, tā es to interpretēju. Un kad Drāgī kungs teica, ka darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, visu, kas ir iespējams, uh, netika izmantot pilnīgi visi mehānismi. Konsolidācija un Eiropas stabilitātes mehānismu spēcināšana ir bijuši ļoti labi soļi, un es ceru, ka tie atmaksāsies arī nākotnē. Uh, Mēs negribam paralizēt reālo ekonomiku ar pārliecīgi tādiem stingriem ierobežojušiem mehānismiem. Es atkal atvainojos, man jāizmanto saīsinājumi. Tad, kad mēs izveidojam EMS un citus uh, mehānismus, mēs pietiekami ātri nereaģējām uz krīzi, uz tās tempiem. Ja mani uh, ievēlēs amatā, tad galvenais uzdevums būs garantēt cenu stabilitāti. Uh, Tāda, lūk, ir monetārā politika, viens no tās pīlāriem. Edis. Ja runājam par fiskālo kapacitātu, un Edis atbildēšu uh, uz abiem jautājumiem kopā. Mums jārunā arī par politiskajām uh, grūtībām, piemēram, uh, ir arī uzticēšanās problēma. Es te negribu nevienu dalību valsti nosaukt vārdā, bet visi ja taču zinām, par ko ir runa. Tātad mēs gribējām uh, samazināt uh, NPL skaitu, uh, izveidot ļoti stingrus stresa testus, uh, ļoti uzmanīgu uzraudzību. Un uh, jāsaka, ka tam visam ir jādarbojas e Eirozonā bez jebkādiem ierobežojumiem. Ja mēs runājam par fiskālo kapacitāti, ja tai ir eh, vēl jābūt plašākai par konverģenci un eh, citiem uzstādījumiem. Mums ir jau jāskatās, kā rīkoties, eh, nu, vai dalību valstī ir kāda endēmiska riski, vai tā jau ir bezdebeņa priekšā. Paldies, Paskals! Paldies, labdien, Lagardas kundze! Es atkal gribēju uzdot jautājumu. Uh, par jūsu atbildību, mandātu un arī uh, cīņu pret klimata pārmaiņām. Jūs uh, atsaucāties arī uz Benoā Korē analītiķiem uh, par dažādiem pētījumiem, cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Tas patiesībā jau ir tagad ECB mandātā. Uh, Jārunā pirmām kārtām, protams, par cenu stabilitāti un, eh, ja temperatūra celsies vien, par 1, 2, 3, 4 grādiem, protams, arī tas ietekmēs gan finanšu, gan cenu stabilitāti un vairākas uh, centrālās bankas jau ir nonākušas pie šādiem secinājumiem, un mums, mēs nevaram ieviest uh, finanšu stabilitāti bez uh, klimata pārmaiņu sēku apkarošanas. Tagad uh, jautājums, ja runājam par šīm zaļajām un nezaļajām obligācijām, vai jūs tās esat gatavi jau sākt izmantot, ja tiksiet ievēlētā amatā nekavējoties? Un jāsaka, ka liela daļa aktīvu ECB uh, um, bilancē ir ar ķīlām un uh, tie ir aktīvi, tādu uzņēmu aktīvu, kam ir milzīgs CO2 nospiedums. Nu, vai jūs uh, šos ārkārtīgi, teiksim, oglekļu bagātos aktīvus, uh, vai jūs mēģināsiet no tiem tikt vaļā pēc iespējas ātrāk vai nē? Un vai jūs esat gatavi ieviest zaļāku politiku nekā līdz šim uh, jaunajām iestāsties amatā? Paldies! paldies. Es pat tiešām ceru, ka taksonomija, par kuru jūs runājat, šis jautājums tiks atrisināts pēc iespējas ātrāk. Un, protams, ne tikai ECB pie tā ir jāstrādā. Mēs esam, protams, sapratuši, ka arī privātajam sektoram ir jādarbojas, ir jādarbojas investoriem un Mums ir jāapstādina šis fenomens, un jo ātrāk tas notiks, jo labāk. Un Es arī, zināmā mērā, šeit esmu debitante, arī kā daži no jums, kas ir pirmo reizi ievēlēta Eiropas parlamentā. Un es patiešām. Um, nesaskatu nu, šeit nekādu iespēju, ka tā taksonomija, ko ir ievies Eiropas parlaments, ka to neievēros ECB. Eh, e un eh, citi man te tagad eh, brīdinās, ka ir jāievēro tirgus neutralitāte un, ja mēs runājam par Eiropas parlamenta šo noteikto taksonomiju, tas patiešām pieprasa neutralitāti. Ja mēs runājam par dažādiem aktīviem, par zaļajiem vai, teiksim, oglekļa pilnajiem aktīviem, nu, protams, tas nemainīsies viens dienas laikā. Bet, ja ir tāda pakāpeniska pārēja, lai atteiktos no šādiem oglekļa aktīviem, mums ir jāsaprot, ka tā ir nepieciešamība. Mēs nevaram no tā atteikties, un mums ir jārīkojas kopīgiem spēkiem, lai cīnītos pret uh, klimata pārmaiņām. Kas vēl šeit liekas būtiski, ja mēs runājam par ECB veikto riska analīzi, protams, tai ir jāsasaucas ar mūsu uzraudzības pienākumiem, bet ir vienmēr jāņem vērā arī šī vides dimensija. To nedrīkstam atstāt tādā sērdienītas lomā, ja runājam par risku izsvēršanu, veicot arī kapitāla apjomu izvērtēšanu. Paldies! Ferēras kundze no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, nu, ja jūs tiksiet ievēlēt amatā, eh, tā būs pirmā reize, kad ECB vadībā būs sieviete. Un arī pirmā reize, kad eh, komisija un ECB uzsāks eh, savu sasaukumu vienlaicīgi. Mums ir nepieciešama EMS e pilnveide. Uh, 25. jūlijā ECB savā valdes sēdē runāja par uh, finanšu stabilizāciju, par dažādiem pasākumiem, par uh, iespējamo procentu likmu samazināšanu. Uh, un pirktspējas uzlabošanu. Un, ja tiek runāts par Portugāli, mums ieteica procentu likmes samazināt ātrāk. Un, jā, nu, tā pārnestā nozīmē sakot, jums jālabo, kamēr vēl saule spīd. Portugālē ir augsts valsts parāds. Mēs gan arī. Uh, bijām programma valsts, mēs eh, varējām eh, saglābt situāciju pateicoties starptautiskajai palīdzībai. Eh, vai tagad arī citas valstis varētu eh, rīkoties ātrāk, lai atrisinātu problēmas, ņemot vērā visai eh, tādu izdevīgu klimatu? Tālāk runājot par kriptovalūtām un blockchain tehnoloģijām, ko jūs esat apņēmusies darīt šajā sakarā? Eh, šorīt arī tika pieminēta Facebook ieplānotā valūta Libra, ka tā varētu radīt eh, riskus finanšu stabilitātei. Kāda tad ir, kāds ir šis līdzsvars starp finanšu stabilitāti un, piemēram, dažādām finanšu pakalpojumu inovācijām? Vai, nu tas gan ir apjomīgs jautājums. Jā, eh, jums jālabo, kamēr Eh, saule vēl spīd, nu, savulaik šo citātu aizņēmos no Džona Fidžeralda Kenēdija un. Uh, jā, tas ir ticis izmantots un nevienmēr atbilstoši dažādās runās. Un jāsaka, ka diemžēl bieži vien valsts tā arī paliek pie vārdiem, nevis pāriet pie darbiem. Jā, valstis piedzīvo salīdzinoši izdevīgus laikus, ir izaugsme un visai ilgu laiku jau, bet tagad to apdraud dažādi ārēji faktori. Uh, Un mums, eh, protams, ir arī jāsaprot, ka ir nopietni riski, vai tie ir riski, kas var apdraudēt starptautisko tirzniecību, vai, piemēr, vai tie ir starptautiskās tirzniecības radīti riski, vai tie ir Brexit radīti riski, vai arī klimata pārmaiņas. Un, protams, eh, nu, tās eh, notiks ilgu laiku, bet mums ir jāsāk pret tām cīnīties jau tagad. Jā, un mums joprojām ir jāparūpējas, lai jumts būtu kārtībā, lai tas nelaiž cauri ūdeni. Ir valstis, kur ir visai mm, stabila fiskālā situācija, bet eh, citās eh, situācija ir visai, nu, tāda riskanta. Un jūsu otrais jautājums. Par to noteikti ir ļoti plaši uh, jādiskutē. Tehnoloģiskās pārmaiņas un arī līdzsvars starp um, ieguvumiem un iespējamiem riskiem. ECB valdes locekļiem ir patiešām ļoti aktīvi jāsako tam, kas notiek arī tehnoloģiju plāksnē, jo tur uh, visu laiku kaut kas attīstās milzīgā tempā katru dienu. Tā tad ir jārūpējas pirmām kārtām par finanšu stabilitāti, jāpasargā patērētāji, investori. Otrām kārtām ir arī jāpieļauj inovācijas, tās ir jāveicina, jo centrālās bankas locekļi, valdes locekļi, nu nevar vienkārši dzīvot ar klapēm uz acīm un domāt, ka situācija būs tā kā iesaldēta uz visu laiku. Vai mēs runājam par kriptovalūtām, vai arī par to, ka ir iespējami bezskaidras naudas norēķini ar telefonu palīdzību kā Ķīnā. Paskatāmies, kas notiek Kalifornijā. Nu visu laiku kaut kas tiek jaunināts. Un arī ECB tam ir jāsako. Uh, Eh, cik daudz no jums ir dzirdējuši par tips? Because I, uh, myself, I didn't know about tips. And tips, yeah. Jāsaka, tā ir sistēma, ko izveidoja ECB novembrī. Jāsaka, ka pagaidām vēl panākumi nav eh, tādi ļoti iejūsminoši. Uh, Jāsaka, tas ir instruments, tā tad maksājums, ko var izmantot dažādas finanšu institūcijas Eiropas Savienības Eirozonā. Uh, Mēs pastīsimies, kā notiks tas viss, šis uh, mērķētais maksājums, tips ir saīsinājums. Protams, ir jāsako tehnoloģiskai attīstībai, ir jāgarantē finanšu stabilitāte un jāsaprot, vai centrālās bankas pašas varētu emitēt uh, šīs kripto digitālās valūtas. Tas ir jautājums, uz kuru jāmeklē atbildes nekavējoties. Paldies! Tālāk Pols Tanks, sociāldemokrāti. Paldies! Es vēlētos atgriezties pie fiskālās kapacitātes jautājuma. Tā kā SVF ir ļoti daudz runājuši par fiskālas kapacitātes stiprināšanu, un jūs izrazat arī nosacījumus, kas ar to saistīti. Vai jūsuprāt, kavējot centrālās budžeta kapacitātes instrumenti ieviešanu, kavēs attīstība ar Eirozonā? Tas būtu viens no jautājumiem konkrēts jautājums. Vai mums joprojām tā ir nepieciešama? Otrs par Grieķiju. SVF tagad saka, ka nosprostas mērķis budžeta pārplikumam ir nereāls. Un tagad runā par iespējamu parādu atlaišanu. Vai jūs piekrītat šādiem SVF secinājumiem? Un, ja tā ir, kā jūs to plānojat īstenot, kļūstot par ECB priekšsēdētāju? Trešais. Es atzinīgi vērtēju jūsu uzsvaru uz ilgspējību. Tas tiešām ir nepieciešams. ECB var kalpot kā piemērs, tā skaitā ilgspējīgas finansējuma jomā. ECB var atbalstīt vispārīgo mērķu sasniegšanu, saskaņā ar uh, eh, līgumu par Eiropas Savienības darbības 127. pantu. Vai tas var būt uh, noderīgi, ja precizētu šo formulējumu, ka, kas uh, nozīmētu ECB sekundāra mērķa noteikšanu, piemēram, cīņu pret klimata pārmaiņām? Paldies! Runāšu atklāti. Fiskālās stabilitātes mehānisma uh, neīstenošana, kaut arī tas ir ap, apstiprināts savulaik uh, jūnijā Eirozonas finanšu ministru sanāksmē. Es nedomāju, ka tas, ka mēs šo in instrumentu neieviesīsim, uh, nozīmētu stabilitātes problēmas Eirozonā. Lai to stiprinātu un lai tas kļūtu par īstu monetāro zonu, tas būtu nu, labi, ja šī fiskālā stabilitāte būtu ne tikai konverģencei un konkurētspējai, kas, protams, ir apsveicama mērķi, bet ir jāspēj reaģēt arī uz situāciju, kad kāda valsts saskaras ar uh, kādiem ārējiem triecieniem un saskaras tā rezultātā ar likviditātes problēmām. Ja tas šobrīd šeit nedarbojas, makrostabilitāte neatkarīgi no tā joprojām eksistēs. Bet e, instruments kā tāds nākotnē būs nepieciešams par Grieķiju un budžetu pārpalikumu. E, šī deba, šīs debatas turpinās e, trojkas ietvaros jau vairākus gadus it īpaši saistībā ar SVF lomu. Un mēs esam teikuši, ka 3,5% primārā budžeta pārpalikums SVF e, eh, e, eh, domās ir pārmērīgs, un tas e, kavē Grieķijas ekonomikas atvesļošanos. SVF joprojām pieturas pie šī viedokļa. Kaut arī mēs redzam, ka Grieķija ir sākusi atvesilšanos, tas tomēr ir process, kas, manuprāt, būtu ļoti rūpīgi jāvērtē. Tas ir ļoti noderīgi, ka ECB padome ir ierobežojusi savu mandātu attiecībā uz programmām, koncentrēties vairāk uz saviem tiešajiem mērķiem. Es atceros uh, nebeidzamās eh, centrālo banku vadītāju un ECB tikšanās, kur sīkas detaļas par struktūrālām reformām tika apspriestas ar Mario Draghi un viņa eh, kolēģiem. Un es domāju, ko gan mēs varam no savas puses pienest šādām debatēm. Tā nav viņu galvenā kompetence. Un tas, ka nākotnē ECB ierobežos uh, savu darbību uz savas kompetences jomām, tas, manuprāt, ir atzinīgi vērtējums. Nē, mums nav vairāk laika, saka priekšsarētais. Mēs jau kavējam. Damians Karems zaļo vārdā. Bonjour, madame Lagarde. Jā, esiet sveicināti, Lagardas kundze. Nu, atvainojos, ka šai pēdējā brīdī e, vēl uzdodu savu jautājumu par par um, Eiropas taksonomiju, jūs jau to minējāt, uh, tāpat arī par, par šo klimata jautājumu uh, mm, neatliekamību. Uh, tāpēc aicinu uh, parlamentā uh, centrālbankas vārdā iesniegt uh, jau tuvākajā laikā skaidru metodoloģiju tam, ko grasāties darīt, kā jūs varētu darīt, lai sakmētu pārēju uz, uz uh, zaļu, vidē draudzīgu saimniekošanu, kas ir maz piesārņojoša investīciju politikā. Un lai arī e, iepirkumu politika tiktu pārorientēta ilgspējas un vide, e, draud, draudzī, virzienā, kas ir vērsts uz draudzīgumu videi, lai tas būtu saistoši publiskajām struktūrām Eh, lai tās nevadītos kā eh, komerciālas bankas no, no tikai no komerciāliem apsvērumiem. Eh, un tāpat arī jautājums ir par to, vai savā pilnvaru termiņā apsolāties at, attīstīt un veidot dialogu ar pilsonisko sabiedrību kādā struktūrētā formā. Un tāpat arī atsaucoties uz Somijas prezidentūras šī rīta paziņojumu, vai esat gatava uh, Uh, tik uh, noteikumus uh, pārskatīt un paredzēt, ka centrālbankas amatpersonu lēmumi tiek publiskoti atšķirībā no tā, kā situācija ir šobrīd. Paldies! Sākšu ar jūsu beidzamo jautājumu. Eh, šis te labās eh, uzvedības eh, kodeks, rīcības kodeks pie mums ir ticis koriģēts, lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, stājoties amatā. Tie ir saistoši ļoti mm, tādā plašā izpratnē. Es īsti nezinu jūsu, jūsu konkrēto situāciju. Manā ieskatā noteikti ir vērts un ir pamatot iestāties par caurskatāmību, apelēt pie, pie augstākajiem, neapšaubāmajiem eh, ētisk, ētikas principiem, eh, kas tad, eh, kam tad arī jāatspoguļojas amatpersonu darbībā un lēmumos, ko tie pieņem. Pagaidām pāraudzības tātad valdē padomē neesmu, neesmu bijusi, nezinu par kādiem potenciāliem starpgadījumiem varētu būt runa. Uh, Otrām kārtām, eh, strādājot SVF, mēs eh, ļoti aktīvi strādājām, lai tieši attīstītu, izvērstu šādu konsultatīvo platformu ar uh, pilsonisko sabiedrību, ar nevalstiskajām organizācijām, uh, kas pastāv, kas eksistē ārpus mūsu institucionālā satvara, uh, bet tas mums izdevās, nevienmēr gan bijām vienisprātis, bet tomēr izdevās satikties, eh, rast kopīgu valodu konstruktīvā tādā veidā, nevienmēr eh, varbūt tādu pūkainu un, un, un, un komplementāru un, un, un eh, ļoti tādu uh, rožainu optimistisku, bet uh, tomēr šis dialogs notiek, ir, ir, ir, ir lieliskas iestrādes, tas, protams, ir prasījis pūles, mm, uh, resursus, uh, Nezinu, kā tas varētu konkrēti izskatīties Eiropas eh, centrālbankas kontekstā, bet noteikti mm, to novērtēju un esmu gatava par to iestāties, lai arī šādā līmenī skaidrotu mūsu argumentāciju, paskaidrotu, ko mēs reāli spējam, kur ir mūsu iespēja robežas. Eh, šādā veidā arī izplato, izplānoties eh, tādu mm, pamatīgāku leģitimitāti ja šī taksonomija arī tiek apstiprināta un to akceptē arī parlaments, tad jau tālāk um, process varēs turpināties, jau runājot par konkrētām tehniskām lietām, lai varētu arī, arī šis te, nu, oglekļa izmešu portfolio varētu kļūt par reālu instrumentu. Paldies, uh, Gunārs Beks tagad. Um, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich denke. Priekšsēdētāji, SVF un drīz, acīm redzot, ECB vadītāji. Lagardas kundze, labdien! Es līgumi aizliedz kopīgot valsts parādu, tāpat arī monetāru valsts finansējumu caur tiešām tiešu aktīvu uzpirkšanu un arī sekundāro aktīvu iepirkumu. Tomēr abi šīs lietas kopš 2010. gada un stājoties amatā jūsu priekštečam Dragī kungam, tas tagad kļūs ir par ikdienu ECB. Kā Francijas finanšu ministra 2010. vai 2011. gadā jūs konstatējāt, un es toreiz to ļoti atzinīgi novērtēju, ka jūs, respektīvi es, Eiro, respektīvi Eirozonas da, dalību valstu un kolēģi, esat pārkāpuši es līgumus, lai izglābtu eiro. Jūs esat ne tikai populāra politiķi, bet arī eh, zināma juristi. Līdz ar to jautājums ir šāds. Ja arī tālāk tiks pārkāpti līgumi no jūsu kolēģi puses, respektīvi pretēji līgumos noteiktajiem eh, mazināts eh, nodokļus, eh, mazināts atvainojas parādu sloks. Attiecībā uz mērķa par plus mīnus 2% inflācijas līmeņu kā mēs dzirdējām šodien, tas varbūt arī nedaudz vairāk kā 2%. Un pamatā tad eh, uzkrājēji, nodokļu maksātāji būs tā eh, grupa, kas maksās augstāko cenu, kaut arī ir vismazāk vainīgi pie šīs krīzes. Un tādējādi eh, tiks, notiks izvairīšanās no Uh, tiešo pienākumu pildīšanas tiem, kas ir atbildīgi. Kā ECB pildīs tos pienākumus, ko tā ir uzņēmusies, um, atbildēt par visu? Merci beaucoup. Um... Jā. Paldies par uzdoto jautājumu. Uh, Jautājums par um, dalību valstu budžetu finansēšanu ir jautājums, kas ir um, regulāri apspriests dažādās jurisdikcijās, ne tikai Eiropā. Uh, tas notiek arī nacionāla līmenī un ir um, zināms jurisprudences uh, jau, varētu teikt, lauks vesels attiecībā uz šo jautājumu. Un tieši Tas ir tas, kur mums nevajadzētu turpmāk, tas virziens, kurā nevajadzētu turpmāk iet. Tā tik tiešām ir, ka finanšu krīzes laikā ne tikai nacionālā līmenī, bet arī globālā, reģionālā dažreiz līmenī mums bija jārīkojas ārpus līgumiem. Es neteiktu pārkāpt līgumiem, vienkārši bija jomas, kas nebija uh, atrunātas lietas, kas nebija paredzētas, jo nebija iespējams paredzēt, eh, kas būtu jādara, lai izglābtu finanšu situāciju, lai izglābtu noguldītāju uzkrājums. Un no 2008. līdz 2009. gadam šajā periodā praktiski ikvienam bija kaut kur jāapiet noteikumi un darot to sabiedrības labā, lai nodrošinātu, ka cilvēki nezaudē savus uzkrājumus. Es dzirdu bieži vien eh, sakām cilvēks, ka jūs aizsargājat finanšu sistēmu. Nē, mēs eh, centāmies eh, nodrošināt to, ka nenotiek tāda histēriska naudas izņemšana no bankām un nesabrūk visus finanšu sistēmu. Pavisam īsi par šiem diviem procentiem. Tātad zem diviem procentiem, bet tūtiem. Uh, Manuprāt, eh, tas, kas šobrīd tiek eh, apspriests ECB, un es, protams, no ārpus nevaru zināt visas detaļas, bet eh, šī izpratne par to, ka šiem diviem procentiem var, pievienot, var pietuvoties no apakšas 1,6, 1,8 un tā tālāk, bet var jau arī no augšas. Un, manuprāt, vidējā termiņa mērķis nonākt e, tuvu 2%, bet mazliet zem, ir saprotams arī šādā kontekstā. Nu, tā es saprotu šīs debats, kas notiek ECB. Un tas ir, manuprāt, pareizi, ka ir šī izpratne, ka šiem 2% var pietuvoties nu, gan no apakšas, gan no augšas. Tāda Fandena Overvelt kungs ECR. Paldies! Vienmēr prieks jūs redzēt, Lagardas kundze. Man ir trīs paziņojumi un es vēlos lūgt jūs atbildēt, vai jūs piekrītat vai nepiekrītat tiem, un ja nē, tad kāpēc? Pirmkārt, jūs patī iepriekš norādījāt, ka ir ļoti grūti izsekot eh, ekonomiskai attiecībai starp eh, inflācijas likmi 1,1 eh, vai 1,8% apmērā. Un balstoties uz šo ne, nepārliecinošo argumentu, tiek īstenotas ļoti ārkārtējas politikas, un tās tiek turpinātas. Tas, manuprāt, nav pamatoti. Otrakārt, visā pasaulē, vismaz industrializētajā pasaulē, redzam produktivitātes kritumu ko šī monetārā politika veicina uzturot pie dzīvības zombiju kompāniju, respektīvi tādas kompānijas, kas var izdzīvot tikai kamēr ir ļoti zemas procentu likmes. Un treškārt, šī politika, kas tiek īstenota, lielā mērā gulstas uz eh, apdrošināšanas sabiedrību, investīciju kompāniju un banku pleciem, līdz ar to veicinot finanšu nestabilitāti. Paldies! Nu, eh, tik tiešām šī ir iespēja eh, man pie, piebilst, ko pie tā, eh, ko sacīja par šiem plus mīnus diviem procentiem. Nekādā veidā nevēlos nonieni, noniecināt šādas sarunas nepieciešamību un pamatotību. Uh, Tas atsevišķās situācijās ir, ir ļoti tāds delikāts jautājums, kas tiek gaidīts, kas ir iespējams, kas ir vēlams, un nu, tehniskajiem ekspertiem tas ir vēl jo svarīgāk. Nu, es jau minēju Austrālijas centrālbankas vadītāju, kurš ļoti kaismīgi iestājās par, par nu, tādu elastības minimumu šī, šī, šī mērķa sasniegšanas uh, Uh, virzienā. Jā, un es pat vairs īsti nezinu, kāpēc pēkšņi runāju franču valodā. Uh, no otras puses, jūs minējāt šo, šīs ārkārtīgi zemās finansēšanas izmaksas, kas ir sekmējušas tādu uzņēmumu pastāvēšanu un izdzīvošanu, kas citkārt būtu iznīkušas. Nu, uh, ir jāveic izmaksu un ieguvuma analīze. Jāskatās, ja ne šīs super zemās finansēšanas izmaksas, kādas tās ir šobrīd, cik tad eh, būtu aizdots, cik uzņēmumi būtu spējīgi iegūt finansējumu. It īpaši atsevišķas programmas, eh, kuras ECB atzina kā, kā šos mērķētos finansēšanas mehānismus, tieši kā reiz bija domātas, lai sekmētu aizdošanu, lai atdzīvinātu aizdošanu Ja ne tas, tad varbūt šī aizdošana nebūtu atgriezusies. Uh, uzskatu, ka tas ir bija sevi attaisnojis. Jā, paldies. Un, nu, uh, beidzamais uh, jautājumu un atbilžu cikls. Uh, četras minūtes Jose Garcia Margalo, ETP vārda. Jā, priekšsēdētāji, uh, Lagārdas kundze. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū. Prieks, ka esat nominēta ECB vadītāja samatam. Jebkurā gadījumā prieks jūs atkal redzēt mūsu vidū. Eh, savulaik 2015. Eh, gadā Dragi bija pie mums, eh, bija tādas eksistenciālas krīzes pašā pilnbriedā, kad viņam vēl bija iespēja rīkoties, kad procentu likmes vēl bija pozitīvas. Jūs esat nedaudz citos apstākļos. Eh, pē, peļņa un ienesīgums krītas, likmes vēl ir virs nulles, bet ļaudis eh, raugās eh, tā bažīgi uz, uz, uz, uz, uz tumšajām debesīm, raugās uz situāciju ražošanas nozarē, industrijā. Tā kā mm, ir tādi drūmi laiki mm, un. Eh, šeit mm, jau izskanēja ļoti pamatots norādes par to, kas mūs īstenībā gaida par piedāvājumu un piedāvājumu, pie, pie, mm, piedāvājumu līdzsvaru, nelīdzsvaru, par iespējamiem monetāriem soļiem. Uh, ir eh, būtiski rīkoties īstermiņā, tie būtu tātad monetārie līdzekļi, bet būtiski ir veikt nepieciešamās struktūrālās reformas. Un jautājums ir šāds. Cik laika ir Eiropas tautsaimniecībai, līdz mēs attopamies negatīvu procentu likmju apstākļos. Un otram kārtām, ņemot vērā to, cik liela ir struktūrālo reformu nozīme, lai varētu notikt aktīvu kāda pārpirkšana, iegāde, cik adekvāti un šai situācijai gatavi ir esošie noteikumi, esošais regulējums. Tā, lai valstis varētu Uh, mm, saņemt tādu atbalstu, kāds tām ir nepieciešams, uh, objektīvu, pēc objektīviem parametriem, nevis pēc kaut kādiem tādiem um, virtuāli piešķirtiem uh, nosaukumiem, labā valsts, sliktā valsts. Un kā būtu jāorganizē vērtspapīru tirgus nākotnē, privātās obligācijas, uh, Uh, un kā, kā, kādai būtu jābūt akti, pašas ECB aktīvu politikai nākotnē. Gatavojoties tātad šiem negatīvo likmi laikiem, un jums savukārt novēlu tiešām nozīmēšanu šajā amatā. Uh, Jā, paldies. Tiešām arī jūs labprāt satiktu citā, kādā jaukākā kontekstā. Uh, Nu, jūs man uzdevāt tieši to jautājumu, uz kuru nevaru sniegt konkrētu uh, atbildi. Cik ilgi mums būs jārēķinās ar negatīvām likmēm? Uz šo jautājumu nevaru atbildēt. Cenu stabilitāte, protams, ir mūsu imperatīvs, uh, tie instrumenti, kādi ir mūsu rīcībā, ir, ir uh, izlietoti maksimāli. Uh, vēl ir zināma manevra telpa, iespēja tos kaut kā pieslīpēt, pielabot, uh, bet nevaru. Nevaru jums pateikt, kad, kurā brīdī um, būs jārīkojas, bū, kurā, kurš brīdis būs tas īstais brīdis. Šobrīd vienīgais, um, kas ir skaidrs un par ko arī padomi ir skaidri izteikusies, ka šī iepirkuma programma netiks grozīta līdz tam brīdim, kad uh, procentu likums vairs nebūs iespējams pacelt. Nu, vismaz šī hipotētiskā eh, soļu secība, šī ķēdīte ir eh, skaidri iezīmējusies. Tālāk. Mm, īsti neuztvēru to, ko jūs sacījāt par uh, labo, slikto valstu obligācijām, to pirkšanu, nepirkšanu es aicinātu piesargāties, izvairīties no šādiem moralizējošiem vērtējumiem un kategorizācijas. Mums ir sava, sava kritēriju, kritēriju tāda sistēma, mm, pēc kuras vadoties mēs tad, tad varam attiecīgi rīkoties vai nerīkoties. Tam būtu jāpaliek eh, tā, kā tas ir. Uz, tā es uzskatu. Nu, varbūt aprunāsimies pēc tam divpusēji Jūs, jūs par šiem, še, šo līmeņu sistēmu laikam tā kā domājāt, bet nu labi, par to tiešām aprunāsimies kādā citā brīdī. Ergins Eroglu, Reņu vārdā. Nav mūsu vidū. Lagardas kundze laipni lūgti mūsu komitejā. Pēdējo divu stundu laikā jau ir krietnes jautājumu daudzums izskanējis, tādēļ gribētu vienam jautājumam vēl tā eh, smalkāk pieskarties kripto un digitālās valūtas ir kļuvušas ļoti būtiskas pēdējo gadu laikā, un cik godīgi ir šī konkurence uh, starp šīm valūtām un eiro, kā varētu labāk cīnīties pret naudas atmaskāšanu, izmantojot šādas valūtas, un uh, kāds ir ECB uzdevums visā šajā kontekstā. Varbūt jūs varat arī konsultēt uh, cilvēkus par šādiem jauniem valūtas veidiem. Un vēl kāds jautājums, kas šodien neizskanēja, jāsaka, ka Vācijā tagad ir arī negatīvie procenti, kas mazām krājkasēm Vācijā rada liels problēmas. Vai banku skaita samazināšana ir kas tāds, no kā nebūs iespējams izvairīties, vai drīzāk tas varētu tā, kalpot par tādu kā kvalitātes mērauku, ņemot vērā sagatavošanos nākamajai banku krīzei? Paldies! Ceru, ka aiz visa šī neslēpjas eh, vēlme noskaidrot manu viedokli par vienu konkrētu saplūšanas eh, gadījumu. Bet, ja runājam par šīm digitālajām valūtām, eh, princips, ko iezīmēju savulaik, pirmkārt, finanšu stabilitāte, izvairīšanās no riskiem no vienas puses, bet no otras puses zaļās gaismas došana jauninājumiem to nebremzēšana. Es vēlētos nošķirt uh, kriptovalūtas, piemēram, bitkoinu, uh, eh, ko, par ko varam runāt, eh, analizēt, uh, kā tas notiek. Dažās valstīs bitkoins tiek traktēts kā aktīvi, citās valstīs kā uh, valūta, citviet kā vērtspapīri. Uh, Uh, nu, ir, ir šis juceklis, nav skaidra vienota priekšstata par to, kas tas tāds vispār ir. Bet viena lieta, ko esam fiksējuši pēdējā laikā, Nu, tas ir ļoti tāds riskants produkts, eh, tā ir neskaitāmas spekulācijas, un tas eh, turklāt tā sistēmiskos, eh, sistēmiski nav tik jaudīgs un tik milzīgs, lai kaut kā apdraudētu esošo tradicionālo monetāro sistēmu. Šis te, nu, stabilā monēta, tas jau ir kaut kas gluži cits mm, kam tam pieder nākotne. Nu, šis stablecoin, uh, vai tas būs Facebook, Libra vai uh, kādas centrālbankas emitēta digitāla valūta. Šim maksāšanas līdzeklim jebkurā gadījumā ir jābūt atbilstošam visiem noteikumiem un standartiem. Mani uh, nebiedētu tas, ka tādu emitē banka vai nebanka. Uh, Eh, vai kāda juridiska persona, kāda korporācija. Galvenais ir, lai 100% apmērā tiktu ievērotas visas saistošās normas un, un, un parametri. Ja vien kaut kādā veidā ir iespējams uh, mazināt terorismu finansēšanu, uh, naudas atmazgāšanu, ja vien kādā veidā ir iespējams atvieglot un sekmēt uh, taisnīgu, atklātu vērtības pārnesi, uh, Eh, mm, piedāvājot to arvien jaunos pasaules reģionos, tad eh, varu par to tikai priecāties. Un Eiropas centrāla bankas eh, cienījama amatpersonu G7 kā reiz norīkoja tā plaši pievērsties šīm, šīm digitālajām valūtām un, un nāk klajā ar, ar, ar tādu atzinumu. Un jā, paldies Nikolā Peričīnī tagad. Jā, paldies jums, priekšstādātāji Lagārdas kundze, paldies jums, ka esat mūsu vidū. Eh, šeit biju vēl pirms dažiem mēnešiem, kad plenāra sesijā piedalījās Žāns Klots Junkers, un viņš visu parlamentāriešu priekšā atzina, ka, esot, eh, ka viņa kļūda esot bijusi tā, ka viņš pārāk klausījies, ko saka SVF un eh, tā ietekmē esot uzspiedis Grieķijai visu šo taupības un jostu savilkšanas politiku. Nu, tagad ir skaidrs, ka 2008. līdz 2011. gada laikā eh, pie vainas bija finanšu tirgus regu, nepietiekams regulējums, regulējuma deficīts. un ekonomisti ir apgalvojuši, un to apgalvoju projām, ka tirgiem principā ir jābūt pašregulējošiem. Nu, un, un kāda nevienlīdzība um, ir jārisina ar atsevišķām intervencēm, nevis uh, jāpārspīlē ar regulējumu. Tā uzskata vairāki cienījumi ekonomisti. Uh, Eh, kāds ir jūsu skatījums? Vai būtu pamats runāt par noteiktiem grozījumiem eh, ES pamatlīgumos, lai ECB eh, e varētu darboties kā šis pēdējā salmiņa aizdevējs, steidzoties palīgā valstīm krīzes situācijā? Atbilstoši jūsu statūtiem, tāda, piemēram, arī plašs bezdarbs varētu būt jūsu kompetencē, nevis tikai cenu stabilitātes uzturēšana. Atbilde. Uh, Nu jau kādi grozījumi ECB mandātā ir dalību valstīm adresējums jautājums. To ECB pati nevar izgudrot vai, vai, vai, vai uzrakstīt. Tā varētu būt cenu stabilitāte, plus vēl kaut kas, plus vēl kaut kas ilgspējīga attīstība, no, stabila nodarbināta. Ir tikai 27. pants, 2. punkts, 127.2, kur ir tāda nianse ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts virsmēķis, uh, Uh, ilgtermiņa cenu stabilitāte, tad ir iespējams rīkoties, uh, lai kādus, kādus sekundārus uzdevumus uh, veiktu sadarbībā ar ES institūcijām. Un te arī varu piebilst mm, savā iepriekšējā atbildē vides aizsardzība, vides ilgspēja manuprāt, ir šāds cienījams, pamatots sekundārais uzdevums, ko, ko savā darbā varam izvirzīt, kā Eiropas centrāla banka. Nu, es nu, negrasos pat ķerties klāt tai Pandoras lādē par to, ko kurš kādu savulaik darīja Grieķijas programmu sakarā, bet SVF ir visu atklāti pateicis. Uh, Uh, it īpaši programmu šai noslēguma fāzē, ka Grieķijas uh, saistības uh, bija nesamērīgi augsts salīdzinot ar tās iespējām, tā kā nu nācās, nebija cits izvēles, kā spērt tādus dramatiskus soļus. Jā, bija trojka. Uh, bija vairāk lēmumu, kas tika pieņemti daudzpusēji. Šeit, manuprāt, nav vietā mēģināt atrast vainīgo vai to, kurš ir kļūdījies. Šie centieni bija visu, visu kopīgu pūliņu darba rezultāts. Grieķija sauca pēc palīdzības, un mēs darījām, ko spējām pēc labākās sirdsapziņas, lai šai valstī palīdzētu, bet tik tiešām Grieķija, Grieķijas tādsainiecība e, ir smagi cietusi šīs restruktūrizācijas programmas laikā. E, Tienagrī, e, S un D vārdā. Mikrofonu lūdzu. Lagārdas kundze teica, ka dzirdot, bet pārējie varbūt tomēr arī nedzird. Uh, Tātad daudz, kas ir jau pateikts par zaļajām obligācijām, eh, eh, bet līdz šim esam par to runājuši pieprasījuma izteiksmē. Eh, mums ir arī jārunā par piedāvājuma pusi, kur ir trūkumi. Jūs tātad pieļaujat iespēju, ka potenciāli varētu būt arī tāda publiska rīcība, lai šo, šo tirgu ģenerētu, lai tas taptu. Uh, Un mans jautājums ir šāds. Vai e, jūs e, principā atbalstītu kādas Eiropas institūcijas, piemēram, EIB, e, tādu plašu, masīvu, zaļu obligāciju emisiju? Mm, pamatlīgums liedz to darīt primārajā tirgu, bet tas ir iespējams sekundārajā tirgu, piemēram, kā nodrošinājuma līdzekļi, cita veida vērtpapīriem vai obligācijām. Uh, Vai jūs prāt tas būtu iespējams? O, tālāk par kriptovalūtām. Tās vēl nav ieguvušas draudīgus apmērus uh, esošajā finanšu kārtībā, bet atcerēsimies, ko sacīja Marks Kārnīs pirms kāda laika, uh, Anglijas uh, bankas vadītājs. Centrā viņš aicināja kā reiz centrāla bankām vienoties par šādu digitālu valūtu, kas tad izaicinātu šo, šī brīža dolāra hegemoniju pasaules naudas tirgu. Vai jums šai sakarā būtu kāds komentārs? Pirmais jautājums atbildēšu uz to vispirmkārt zaļie, zaļie, zaļās obligācijas. Mēs jau tagad izdodam uh, daudz zaļo obligāciju un sekundārajā tirgu uh, arī iepērkam šos produktus. Uh, Un tas uh, slieksnis, līdz, līdz kuram mēs varam parakstīt uh, šādas obligācijas, uh, nav 33% kā cita obligācija gadījumā, bet gan 50%. Mēs līdz ar to nu, varam ar, ar, ar, ar, ar šādu veidu obligāciju parakstīšanu pat, pat uh, iziet ārpus, ārpus rāmjiem, un tāpat arī Ursula von der Leyen ir aktīvi iestājusies par. par uh, nu, šādu jauno zaļo domāšanu, jaunu zaļu pieeju akcentiem, un, un eh, man noteikti ar, ar, ar viņu šai ziņā saskanēs viedokļi. Par kriptovalūtām un Marka Kārnija šo ideju, eh, nu, arī mani tas ieintriģēja. Un ņemot vērā to, ka viss ir nemitīgā attīstībā, īsumā tie, kas, kas ne, neiepazinās ar Marka Kārnī runu, viņš būtībā pateica lūko, ka atsevišķas tās no, nozīmīgākās centrāla bankas varētu mesties kopā tādā tā kā mm, biznesa dēkā un, un, un emitēt šādu uh, centrālu banku kolektīvo kriptovalūtu. Uh, Un, un, un, un, un tas, eh, tas vēlāk eh, bija tas, ko, ko piedāvāja eh, Libra, šī potenciālā digitālā valūta. Tātad privāti uzņēmēji to tad grasās emitēt. Nu, un, un Markam ir, ir, ir šī ideja ir interesanta, tur, tur būtu ļoti interesanti to papētīt. Es, es nekādā ziņā nevēlos tagad aizteikties priekšā iespējamiem uh, ECB eh, e padomes eh, lēmumiem vai pozīcijām, bet es jebkurā gadījumā būtu gatava apsvērt un analizēt šādu priekšlikumu. Eh, tagad vērts CTP kolēģei Lagardas kundze pārstāvu Ungāriju, valsti, kas vēl nav Eirozonā. Divi īsi jautājumi. Pirmkārtām par sadarbību Eirozonas un ne Eirozonas valstu starpā. Uh, ir ļoti būtiski, lai šāda sadarbība būtu. Jūs man šai ziņā piekritīsiet, un lai kas notiktu Eirozonā, tas, tas lielā mērā ietekmē arī situāciju valstīs, kas nelieto uh, eiro. Um, un mans jautājums ir šāds. Ikreiz, kad gatavojat kādus jaunus instrumentus, uh, lūdzu jūs uh, savus amata pienākumus pildot, uh, apcerēt un apsvērt to, kā tas potenciāli ietekmēs valstis, kas nav Eirozonā. Otrām kārtām, eh, eh, jūs noteikti zināt, ka eh, jau kādi fiskā, fiskālās jomas priekšlikumi, kas tad tiktu īstenoti Eirozonā, noteikti izpelnās reakciju arī ārpus tās. Kā jūs savā, savā darbā grasāties rēķināties ar, ar to valstu viedokli, kas nav Eirozonā. Un tāpat arī par nosacījumiem, ja it īpaši šiem jaunajiem nosacījumiem uh, dalībai Eirozonā. Vai plānojat, vai jūsu ieskatā Uh, nu šis, uh, šis iestāšanās noteikumu komplekts ir, ir pilnīgs, uh, adekvāts vai arī būtu kaut kādā mērā koriģējams. Eh, vai, vai šīs, šīs latiņas, šis mērķis joprojām būtu pārvirzāms, pārceļams vai arī jāļauj tam stāvēt tā eh, vietā, kur tas ir tagad. Par krīzes eh, sniegtajām mācībām mana valsts Ungārija izmantoja tādu instrumentu asortus, mm, arī tādus, kas citviet varbūt nav tie populārākie, bet mūsu gadījumā tomēr darbojas, jo jau otro, ceturksni mēs spējam uzrādīt augstākos saimnieciskās eh, izaugsmas rādītājus Eiropā. Ehm, protams, varu, varu pievienoties tiem, kas uzslavē un pateicas eh, eh, Eiropas centrālbankai par tās izlēmīgo rīcību, bet jautājums ir šāds. Kā valstis varētu labāk gatavoties nebaltām dienām, kas dalībvalstīm katrā ziņā būtu jādara citādāk, lai garantētu to, ka, ka to atlapšana vai atgūšanās pēc krīzes trieciena norit raitāk. Paldies, paldies! Eh, Sadarbība starp Eirozonu un valstīm, kas nav Eirozonā, ir absolūti svarīga, jo kaut arī šobrīd ir 19 Eirozonas valstis, potenciāli šādas valstis ir šķiet 26 Uh, un, un apvienotā karaliste, kad, kad uh, arī būs beidzot izdomājusi, ko grib darīt, arī būs vienā no šīm grupām. Un mēs visi esam vienā ģimenē, uh, š, grozies kā gribi, ja ne šobrīd, tad nākotnē. Tas ir svarīgi un fundamentāli nozīmīgi. Un es jau atzīmēju šo, šo nu, fiskālās kapacitātes iedīgli, uh, Eh, kas ir vērojams, eh, to es darīju jūlijas sākumā, eh, ir slavējami, ka tāda šāda minimāla, niecīga, bet tomēr šāda rezervīta ir izveidojusies, bet ir būtiski, lai valsts tagad izlēmīgi rīkotos. Un arī šajā plāksnē sadarbība ar valstīm, kas nav Eirozonā, ir vitāli svarīga, lai izpelnītos to, to iesaistīšanos, to piedalīšanos, lai šo labo grību realizētu. Par papildu noteikumiem valstīm, kas vēlas iestāties Eirozonā, līdzās tiem, kas, kas jau ir formulēti, neskaitot Horvātiju, nu šī brīža šis priekšnosacījumu komplekts manā ieskatā ir labs, pamatots, adekvāts un neuzskatu, ka te uh, būtu kaut kas plaši jāreformē. Nu, nevēlos sarunāt lieku, bet uzskatu tomēr, ka Eh, ir būtiski spiest uz to, lai valstī būtu progress eh, cīņā ar naudas atmazgāšanu, cīņā ar potenciālo terorismu finansēšanu. Un eh, es nevēlos teikt, ka, ka te varētu atslābt tās valsts, kas jau ir Eirozonā, vai arī, ka tas būtu pienākums tikai potenciālajām Eirozonas valstīm. Nē, tā, tam ir jābūt mūsu viskopīgam uzdevumam. Goja vārdā Lagārdas kundze. Paldies, saka Papadimulis kungs. Ar prieku un gandarījumu atzīmēju to, ko jūs sacījāt ka ir, ir būtiski jau, jau uh, preventīvi, profilaktiski jau novērst uh, problēmu iedīgļus uh, un, un, un to, ko jūs sacījāt tieši manas valsts Grieķijas sakarā. Uh, jūs eh, atzīstat eh, un atzīmējat to, ka Grieķijas ekonomika atlapsta, turklāt ievērojami lielā mērā pateicoties eh, Eiropas intervencei, Eiropas atbalstam. Un šobrīd jau varam runāt par izaugsmu 1,9% apmērā. Un mūsu premjērs ar lielu interesi noteikti, Mitsotakis, mūsu premjērs, uh, noteikti eh, ar lielu interesi iepazīsies ar, ar jūsu pozīciju, ar jūsu turpmākajiem plāniem, eh, cerībā, ka mēs eh, netiksim tagad pamesti likteņa varā šajā, šajā situācijā, kas ir diezgan nelabvēlīga, bet tomēr kurā esam spējuši uzrādīt tād, tādas pozitīvas tendences. Un tad vēl. Um, nu, tā tad ir pirmie divi saprašanās eh, memorandi eh, jau, jau ir pagājuši, eh, un, un, un Strauss Kāns savulaik runāja par šo, šo potenciālo ģeometrisko progresiju, kas, kas var rezultēties kā pozitīvi, tā negatīvi, novedot pie dramatiski pieaugoša bezdarba vai, vai dramatiski pieaugošas recesijas. Uh, Eh, Strauss Kāns eh, vēlāk vaļsirdīgi atzinās, ka sākotnēji tas tika darīts Vācijas un eh, Francijas banku un uzņēmumu interesēs. Arī jūs drīz būsit bijusī kādreizējā starptautiskā valūtas fonda vadītāja. Un nu, šī Pandoras lāde tika atvērta jau pirms vairākiem gadiem uz grieķu pilsoņu rēķina. Uh, tagad nesakiet mums, ka jūs negribat aizskart vai aiztikt šo Pandoras lādi. Nē, tā jau ir vaļā. Un šeit pilnīgi noteikti ir, ir pamats par caurskatāmību un kā to grasāties iedzīvināt arī jūsu nākamajā amatā. Paldies! Nu, es jau pateicu par šo uh, primāro uh, pārpalikumu Grieķijas uh, bilancē, un um, es savos līdzinējos amatos uh, esmu bijusi sava ceļa gājēja ar, ar savu viedokli iepratīm Eiropas komisijai, un atskatoties pagātnē, varu godīgi atzīt, ka lielā mērā tās struktūrālās reformas kas Grieķijai ir tikušas uzticētas, lielā mērā nav izpildītas, noslēgtas. Varu tikai paust cerību, ka tās tiks noslēgtas, bet ar tādu skaidru mērķu un uzdevumu apziņu efektivitātes virzienā, likviditātes virzienā, un, un protams, protams, no sirds priecājos, ka jūsu, jūsu tautsaimniecība atlapst, ka, ir, ka pieauga ražošanas apjomi, ka atgriežas turisti. Uh, Eh, tas viss ir ļoti skaisti. Par, par šo fiskālo eh, ģeometrisko progresiju. SVF eh, Grieķijas sakarā, bet arī Portugāles sakarā, ir atzinis, kādi šie eh, fiskālie tādi reizinātāji, eh, multiplicējošie faktori eh, varētu būt, kā tie varētu potenciāli ietekmēt izaugsmi, nodarbinātību. Un, kad, kad esam konstatējuši kādu, kādu satraucošu tendenci, tad esam apstājušies un, un, un koriģējuši savus uzstādījumus un parametrus sacīt vai apgalvot, ka, ka tam vajadzēja būt eh, vienas institūcijas pārziņā vai divu vai visu koleģiālā pārziņā. Nu, tas ir vēl, veltīgi un lieki. Šeit mūsu galvenais uzdevums nav atrast, meklēt un atrast vainīgo, eh, bet skatīties uz to, kas ir noticis, eh, vai ir, ir bijuši pamatoti šie izaist pieņēmumi Mm, vai tur nav bijušas kādas kļūdas vai nepilnības. Mums ir iekšējais analītis, analīzes un izvērtēšanas dienests, kura pienākums kā reiz šādi ir izvērtēt paveiktos soļus. Caurskatāmība par to visnotaļ iestājos, tāpat arī kar, kaismīgi iestājos par, par institucionālo uh, neatkarību, uh, par uh, to, lai institūcijas varētu tad arī pildīt netraucēti tām uzticētos mandātus. Un, un protams, atskaitīšanās tāda atbildība ir, ir, ir, ir, ir būtiska. Atbildības sabiedrības priekšā caurskat, caur, caurskatāmību arī dzen, noteikti ir apsveicama un, un, un atbalstāma. Paldies! Paldies! Tātad vēl pieci jautājumi, atbildes, un tad arī e, šo sesiju mums nāksies e, noslēgt daudzvalodu režīmā, iespējams kādu mazu brīdi Eh, turpinot angļu valodā. Eh, tātad mm, kopsumā ņemot mūsu rīcībā ir, ir laiks līdz apmēram eh, piecām pāri vieniem. Bet, nu, Joachims Šusters, S&D vārdā. Paldies, jau ļoti daudz jautājumu ir izskanējuši, tādēļ es tikai nedaudz papildināšu. Ja mēs runājam par šo zemo procentu politiku, es domāju, ka tā ir jāturpina, jo daudzas dalību valstīm ir pārāk ierobežojoša finanšu politika. Protams, nu viss nemaz nav tik gaiši un rožaini, ja mēs runājam par negatīviem procentiem, procentu likmēm. Uh, Vācijā kāda partija nāca klajā ar priekšlikumu, ka vienkārši ar likumu ir bankām jāizniedz uh, šīs negatīvās likmes, uh, piemēram, noguldījumiem līdz 100 tūkstošiem eiro. Vai jums tas šķiet pieņemami, nu, kaut vai no vietu, likuma viedokļa raugoties? Un tālāk, ja mēs runājam par eirozonu, vai vajadzētu būt risku sadalījumam? Uh, Ir atšķirīgas procentu likmes dažādās dalību valstīs, un ja, piemēram, kādā valstī ir augstāki, augstāks parāds loks, tad viņiem tas varētu sagādāt vēl lielākas grūtības no šiem parādiem tikt vaļā, un tas arī varētu vājināt eiro starptautisko lomu. Ja mēs runājam par eirozonu un vienoto tirgu, vai e, nebūtu iespējams izvairīties no risku dalījuma un kādus pasākums jūs esat plānojis ieviest, lai risku sadalījums būtu racionālāks un godīgāks? Well, thank you first of all very much. Paldies! Paldies, ka jūs um, šeit uh, vienā jautājumā sas, sas, savienojot kopā uh, fiskālās dalību valstu politikas un zemās procentu likmes. Un uh, jāsaka, tas sasaucas arī ar ECB. Mēs neesam vienīgie, kam kaut kas ir jādara. Ir jābūt sarunai, diskusijām, lai būtu arī gan paras, pareizā kalibrēšana, gan arī pareizi izsvērti. Uh, Mm, ieguvumi un izmaksas. Mums, protams, ir jādara viss, lai panāktu šo cenu stabilitāti. Neskatoties uz dažādiem mikroprudenciāliem pasākumiem, lai cīnītos pret iespējamiem riskiem, ir jābūt arī turpmākai uzraudzībai jātīsta jauni instrumenti, lai varētu jebkurā veidā un jebkurā brīdī apslāpēt iespējamos jaunos finanšu riskus. It sevišķi liels bažas man sagādā svirošana, svirošanas aizdevumi. Ja finanšu stabilitātes valde un vairums centrālo banku par to runā un novēro šo fenomenu, un, protams, mums vajadzētu izvairīties visiem spēkiem no iespējamiem riskiem. Un, ja ir mikroprudenciāli instrumenti, tas ir ļoti labi, bet tie ir arī jālieto. Uh, Ja runājam par risku dalīšanu Eirozonā, patiesībā tas ir mūsu mērķis, jo monetārā savienība tāds jau ir tās raksturs. Ir kopīga valūta, un tad ir jābūt arī risku kopīgošanai. Mēs vēl neesam nonākuši tik tālu, un Eirozona vēl nav uh, pabeigtā misija. Uh, un ir vēl ļoti daudz jāpaveic, lai tā tas notiktu. Ja mēs uh, vērtējam uh, visas šīs svārstības uh, un apjomu, runājot arī par obligācijām starp šīm dažādiem. Eh, ja mēs runājam šiem dažā, par dažādiem ienesīgumu līmeņiem, eh, dalību valstīs tie ir ļoti atšķirīgi un eh, kādi ir šie minimālie spektri, lai varētu noteikt riskus. Mums ir nepieciešams vairāk laika arī, lai pārstruktūrētu banku sistēmu, pilnveidotu banku savienību Un Enrija kungs, es domāju, arī pieminēja, ka ir jāsavad kārtībā visi šie NPL un ir jāsamazina to radītie riski banku sistēmai kopumā. Šie risku dalīšana ir laba doma, bet, protams, ir arī jāizpild visi nepieciešamie priekšnosacījumi, lai mēs varētu kaut ko darīt lietas labā. Paldies, Urtuzan. Uh, kungs no zaļajiem. Paldies, uh, Lagardas kundze, un jāsaka, ka mums ir izdevies izvairīties no ļaunākā. Mums, protams, ir jādomā arī par eh, vienotās valūtas nākotni. Kāds tad ir šis ekonomiskais scenārijs? Protams, eh, instrumenti ir jāizmanto tāpat, kā tas ir noticis līdz šim, un gribēju jums pateikties arī par apņēmības pilno runu. Mums jādomā arī par, dažādiem, par dažādām šo politiku blaknēm. Jūs īsi pieskārāties arī nekustamajam īpašumam un eh, īras maksas un arī. Mm, nekustamā īpašuma cenas ir pieaugušas daudz ātrāk nekā algas, it sevišķi lielās pilsētās, un e, mēs, mums ir jākompensē visi e, zemo procentu likmju politikas um, iespaidi ar um, atbilstošu monetāro politiku. Kā rīkoties ar šiem mikroprudenciāliem instrumentiem? Vai jūs esat gatavi izmantot kapitāla buferus un uh, dažādas um, aktīvu prasības, lai kompensētu tieši šo problemātiku ar nekustamo īpašumu cenām? Paldies par jautājumu. Ja runājam par mikroprudenciāliem instrumentiem, eh, kas eh, nesen ir eh, sākti izmantoti, tie jau ir pierādījuši, ka var būt efektīvi. Nu, piemēram, Kanādā, Austrālijā, kā tas ir ietekmējis nekustamā īpašuma cenas. Tur bija patiešām tāds milzīgs cenu burbulis un. Uh, Mikroprudenciālie instrumenti izrādījās patiešām efektīvi. Un, protams, tie ir jāizmanto. Un tieši šobrīd no tiem vispār nevaram atteikties. Paldies! Ja drīkstu vēl papildināt, jārunā, protams, arī par eh, piedāvājumu, ne tikai pieprasījumu. Uh, Un ir jābūt lielākam piedāvājumam tirgu, ir jābūt investīcijām un, protams, arī jāpiesaist valsts līdzekļi. Paldies! Ideja grupa Antonija Rinaldī. Paldies, doktora Lagarde! mēs uh, debatējam par iespējamo ECB mandātu pārskatīšanu. Jūs jau uh, daļai atbildējāt uz to jautājumu, kas man ir prātā atbildot iepriekšējiem kolēģim, un mēs, protams, nevaram uzskatīt, ka cenu stabilitātes saglabāšana ir tāda panacēja. Jādomā arī par nodarbinātību. Varbūt, ka arī nodarbinātība varētu uzskatīt par vienu no galvenajiem mērķiem. Tas ir patiešām ārkārtīgi aktuāli tieši šobrīd. Vai jūs varat garantēt, Eiropas pilsoņu priekšā savu simtprocentīgo neatkarību kā institūciju. Es esmu Eiropas pilsonis kā tāds, es tagad uzdod šo jautājumu. 20, 2013. gadā Ļumonda publicēja jūsu vēstuli, kur jūs teicāt, ko jūs būtu gatavi darīt, ja kādreiz kļūtu par ECB priekšsēdētāju. Un jūs arī nācāt klajā ar zināmām apņemšanām tad, kad vēl prezidents bija Nikolā Sarkozī. Un, protams, ECB ir jābūt pilnīgi neatkarīgai, neietekmējamai, vai jūs varat patiešām mums tagad apsolīt, ka e, tā, kā ECB priekšsēdētāja, ja par tādu kļūsiet, būsiet absolūti neatkarīga. Paldies par šo jautājumu. ECB neatkarīgums un arī tās priekšsēdētāja neatkarīgums. Es patiešām ar lielu prieku jums pateikšu ka tas ir nesaraujami saistīts ar mūsu institūcijas uzticamību un efektivitāti. Protams, ka jāatbild apstiprinoši uz jūsu jautājumu bet eh, dažādi politiskie strāvojumi kabinetā, nu, tas ir eh, citādāk. Ja jūs neatbalsta eh, citi darbinieki, tad, protams, jūsu uzticamība tiek aptraipīta. Un, ja jūs esat ECB priekšsēdētājs, tas pavisam ir. Um, citādāk. Likumā ir atrunāts, ka ECB ir jābūt neatkarīgai un ir arī noteikts, ka ES līderi nevar mēģināt nekādā veidā ietekmēt ECB. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ECB ir institūcija, kas kalpo Eirozonas pilsoņiem, ne jau dalību valstu līderiem. Un mums ir jāatskaitās tikai pilsoņiem ar jūsu palīdzību. Jūs esat tieši ievēlēt pilsoņu pārstāvi Eiropas parlamentā. Tas ir uh, izšķirīgi svarīgi. Un, ja šādu priekšnosacījumu nebūtu, es pat uh, nekad nebūtu iedomājusies uh, savu kandidatūru piedāvāt. Tagad brīvais mikrofons, Kūks kundze runāšu franču valodā. Man ir ļoti liels prieks, eh, ka Lagardas kundze ir izvirzīta par kandidāti vairāku iemeslu dēļ. Protams, mums jārunā arī par dzimumu līdztiesību, un jūs esat pirmā sieviete, kas varētu ieņemt šo būtisko posteni. Uh, Un, ja mēs runājam eh, par um, sievietēm parlamentu priekšsēdētājiem Eiropas Savienības dalību valstīs, nu, proporcija ir gaužām bēdīga. Es esmu francūziet, arī tādēļ esmu priecīga par jūsu um, kandidatūras izvirzīšanu. Esmu arī no Normandijas, tāpat kā jūs. Bet tagad par citiem jautājumiem. Ja runājam par izaicinājumiem, tehnoloģiskiem, klimatiskajiem, ekonomiskiem, mums ir jāpārdomā savu ekonomiskā un monetārā stratēģiju šajā aspektā. Jūs anketā teicāt, ka vēlaties arī mainīt to, kā tiek uztverta ECB sabiedrībā. Ir vairāk jāieklausās pilsoniskajā sabiedrībā, jauniešos. Uh, Protams, mums ir jādomā arī par ekonomiskajiem spēlētājiem, bet mēs vēlamies redzēt um, tādu ekonomisko politiku, kas rada stimulus, kas motivē, kas aizsargā patērētāju intereses, jo patērētāji patiesībā ir galvenie ekonomiskie spēlētāji. Uh, ņemot visu šo vērā, kā padarīt, kā paveikt to, lai ECB aktivitātes būtu saprotamākas plašai publikai, lai tās būtu arī efektīvākas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja vietniece. Jā, man arī ir prieks šeit satikt savu tautieti. Abas nākam no viena reģiona Francijā. Un, ja mēs runājam par ECB saredzamību un eh, tās darbības labāk izpratni, protams, ir, ir labākam dialogam jābūt ar pilsonisko sabiedrību. Jāzunā plašāka publika Eirozonas valstīs ir eh, jāmēģina izmantot visi komunikācijas kanāli, visas saprotamās valodas. Un es pirmām kārtām vēlētos lūgt atteikties no visiem saīsinājumiem, jo tādā veidā jau plašāka publika automātiski tiek izslēgta no šīs sarunas. Viņi nesaprot gluži vienkārši šo tehnokrātisko žargonu. Mums ir jāparūpējas, lai pilsoņi, patērētāji, kas nu nebūtu visi nav monetārās politikas eksperti, saprastu, kam ir vajadzīga ECB, kāda ir eh, tās vērtība, kāda ir naudas vērtība, ko nozīmē mūsu suverenitāte. Viss eh, tas ir jāskaidro pilsoņiem. Un, eh, ja tikšu ievēlēt amatā, es pie tā ļoti aktīvi strādāšu. Un es ceru, ka arī valde ļaus mums izveidot tādu labāku, uztveramāku komunikācijas stratēģiju. Paldies! Okay, now the last speaker. Pēdējais jautājums arī no mūsu ekona priekšstādātā vietnieka runāšu portugāļu valodā. Es atvainojos, es neesmu pārliecināts, ka jūs varat to darīt, vai jūs pārtulkos uz angļu valodu. Nu, var arī runāt angliski, saka um, runātājs. Mums ir um, jāievēro arī tūku darba laiks, saka priekšstādātājs. Runātājs, jā tāda netradicionāla monetārā politika patiešām bija nepieciešama, lai izvairītos no eirozonas kraha. Tam varu piekrist, un, protams, šādai politikai līdzi velkas arī dažādi riski. Gribētu pastāstīt par to, kādu pieredzi guvām Portugālē. Tur bija trojkas politika, taupības politika un uh, Tas um, radīja nevienu milzīgu recesiju, bet arī um, parādu padarīja lielāku un jaunais politiskais vairākums ir pēdējo gadu laikā šos trojkas pasākumus uh, teiksim, izskaudis, Un tas ir novēdz pie tā, ka valsts parāds eh, ir samazinājies ļoti ievērojumā apjomā, un arī citu uzlabojumi ir panākti. Tādēļ es gribētu uzdot šo jautājumu. Vai jums šķiet, ka tā netradicionāli cīnīties pret riskiem ir nepieciešams tāds politisko instrumentu sajaukums, eh, kas pagaidām vēl nav ne dalību valstu, ne ES līmenī sastopams. Vai tātad izmantojot šādus instrumentus, mēs varam panākt uh, situācijas uzlabošanos, papildinot to ar taupības pasākumiem, kā mēs piedzīvojām. Paldies! The efforts of, of Portugal and the Portuguese people in, in going through a Tūki pasakās visiem klausītājiem, un uh, tagad tūkojums tiek beigts. Paldies! Amazing